Dear colleagues, I'm going to begin the meeting um, on time. Godātie kolēģi, sāksim mūsu sēdi laikā. Es vispirms sākšu ar priekšsēdētāju paziņojumiem, un tad mums būs burtiski pāris minūtes iekams uzsāksim balsošanu. Es saprotu, ka cilvēki turpinās ierasties, bet sāksim. Pulkstens ir astoņi. Uh, un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai raudzītos, lai visi, kuriem ir jāpiedalās balsošanā, šeit arī būtu. Tātad priekšsēdētāji paziņojumi. Vispirms eh, es eh, vēlos, lai darba kārtībā tiktu veiktas eh, sekojošas izmaiņas, un ja manī klausītos kaut vai koordinatori, tas jau būtu labi. Tātad 10.15. tā vietā, lai tas būtu 15.45. tātad 18. punktu izskatīsim. Tātad EU līza 18. mēs izskatīsim 10.45, 10.15 e, un 10.45 par digitālo stratēģiju, 13. un 14. Mēs esam atlikuši uh, balsojumu uz 6. novembri un e, par naudas atmazgāšanu 15.45 tā vietā, lai 16.30. Par un punkts par ko, kooperatīvo transportu sistēmu ir vispār atcelts. Ja neviens neiebilst, neiebilst tad esam pieņēmuši šīs izmaiņas, un arī valodu režīms jums ir zināms. Tagad pārējām pie referentu noteikšanas. Spinelli kundze būs atbildīga par pašiniciatīvas ziņojumu mēdīju brīvība Eiropas Savienībā. Kosti Konas kungs ir izvirzīts par referentu par atzinumu par 16. gada Europol, Frontex, Eurojust, un tas tā tad ir ziņojums par horizontālās sadarbības aģentūrām. Tie ir koordinatoru ieteikumi. Nākamais 18. Eh, gada Libe sanāksme kal kalendārs, un to mēs izskatīsim nākamajā sēdē. 12. oktobrī parlaments eh, saņēma lēmumu par darba programmas eh, saturu 18. gadam, un visi Libe deputāti saņēma 13. oktobrī šos, eh, šo ēpastu, un ja ir kāds deputāts, kurš vēlētos ko iebilst, tad dariet to zināmu Liba sekretariātam līdz 27. oktobra pusdienlaikam. Tātad, astoņos mums bija paredzēts sākt balsošanu, vai visi ir gatavi balsot elektroniski, proti vai visiem ir līdz elektroniskās balsošanas kartiņas? kolēģi. Ja visi tagad spētu piekust. Sure, take... Tā tad tiešām es um, nesākšu balsošanu, iekams visiem nebūs kartiņas. Vīkstrēms kundze atsauc uz reglamentu. Can, can I, Mr. Chair, take... Prieksēdētāji kungs, es burtiski uz vienu minūtīti vēlējos izmantot uh, mikrofonu prieksēdētājs. Es tikai vēlējos mazliet lūgt mirkli klusuma brīža tajā, kas, eh, lai pieminētu eh, to, kas notika Maltā. Pirms sākam balsot, es vēlētos pārbaudīt, skatoties uz koordinatoriem, ka visu grupu deputāti ir klāt un visiem ir balsošanas karteņas. Tā tad, eh, godātie kolēģi, kā ik viens. Thank you, Heinz, very much. Uh, colleagues, as, as everyone is aware. Kā jau jūs ziniet, 16. oktobrī maltiešu žurnāliste Dafne Karana Galicija tika nogalināta mašīnas eksplozijā. Lūdzu, kolēģi, kus klusumu. Žurnāliste Dafne Karāna Galicija, kā mēs visi zinām, tika nogalināta automašīnas eksplozijā, un mūsu komiteja izskatīs šos jautājumus, kā arī ir izskatījusi viņas aktīvi atspoguļotos jautājumus par korupciju, par Panamas dokumentiem un ir skaidrs, ka šis uzbrukums ir uzbrukums vārda brīvībai visā pasaulē, un ja mums būtu iespējams, lūdzu godināsim viņu ar minūti klusuma. Thank you very much, Collins. Paldies, kolēģi. So, colleagues, we now, uh... Kolēģi, tā tad tagad sākam elektronisko balsošanu un sāksim ar balsojumu par Dublinu. Vīkstrēms kundze vēlētos izteikties. Lūdzu, bet pirms godu vārdu Vīkstrēms kundze es vēlētos pārbaudīt, raugoties uz koordinatoriem, ka ik viens no grupa pārstāvjiem ir šeit. Un, eh, ja tā nav, tad lūdzu dariet man to zinām, Vīkstrēms kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Godātie kolēģi. Mums. Uh, ir bijis ļoti garš ceļš līdz šī rīta balsojumam, un arī balsojums būs garš, bet eh, vēlētos izmantot šo agrā rīta brīdi, lai pateiktos pilnīgi visiem, kuri man ir palīdzējuši, visai komandai, sekretariātam. Bez jūsu pacietības, bez jūsu entuziasma, pasakos kā ēnu referentiem, tā arī sekretariāta pārstāvjiem un juridiskā dienesta dienestā strādājošajiem. Ja visi mēs nestrādātu roku rokā, tad mums nebūtu izdevies panākt šā brīža augsto momentu. 21 reizi mēs tikāmies ar ēnu referentiem, un man jau ir sajūta skaits, cik reizes mēs tikāmies, lai pieslīpētu tehniskās detālijas. Es vēlētos no sirds pateikties visiem kolēģiem, kuri mēģināja, tiešām mēģināja un gala beigās arī izprata citu politisko grupu kolēģu pārliecību. Tas, ka parlaments šodien vienotā balsī, spēcīgā balsī pateiks savu nostāju, var tikt uzskatīts par vēsturisku brīdi. Un es tiešām ceru, ka tas e, pamudinās padomi un iedvesmos to rīkoties tāpat. Es esmu lepna, ka mums ir izdevies panākt plašu atbalstu visās politiskajās grupās, atspoguļojot to, ko pēdējā Eiro barometra aptaujā 70% eiropiešu teica, ka Eiropai ir jādara daudz vairāk migrācijas eh, jomā. Šobrīd mēs ieliekam stūrakmeni mūsu kopīgā Eiropas patvērumu meklētāju sistēma sāks darboties praktiski un cerams, ka tā būs godprātīga pret visiem. Šobrīd ir skaidrs, ka mēs esam spēruši būtisku soli pretim labākai patvērumu meklētāju sistēmai Eiropā un ceram, ka mūsu veiksmīgā darba pieredze pārņems arī padome, dodot savu ieguldījumu praktisku risinājumu rašanā. Paldies, paldies kolēģi, paldies visiem! visiem, pasakos no nu jums no sirds, un tagad sāksim balsošanu. Paldies Vikstrēms kundzei un sākam balsot. Černiavska kungs, jūs vēlētos kaut ko teikt? Jā, es tikai vēlējos eh, pajautāt, kāpēc nav čehu valodā. Jo šeit ir ļoti, daudz, ir ļoti daudz Čehijā cilvēku, kur vēlējās klausīties šo balsojumu, diskusijas, bet Čehijas tulkojumu nav. Kāpēc nav? Varbūt jūs vēlētos pateikt, eh, kāpēc? jo es speciāli pateicu Čehijas žurnālistiem, kā tulkojums būs. Prieksēdētājs Čedovska kungs, es atvainojos, jā, mēs e, uzzināsim, kāpēc nav tulkojuma čehu valodā. Vēl jau vairāk tiešām ņemot vērā to, ka e, eh, balsojumie dokumenti ir tik delikātas dabas. Es atvainojos, ka situācija ir tāda. Bet tagad, kolēģi, sāksim balsot. Nē, es tikko dabūju zināt, ka ir, Čehi, ir Čehijas tulkojums. Ir. Tā tad ir čehu valodā pieejams tulkojums, bet sākam tulkot, sākam balsot. Before... Tā tad tehnisks paziņojums. Lūdzu, atcerieties, ka 42. panta pirmajam punktam uh, runa iet, tā tad 965 grozījums atkrīt, ja, 1900, ja no 960. līdz 964. grozījumu tiks pieņemti. Tagad pārējām pie balsošanas un 110, 111, 112 viss ir vienādi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Okay. Mrs. Spinelli, do you... Spinelli, kundze, jums nav balsošanas karteņas, ne, nedarbojas mašīna. Ir ļoti svarīgi, lai visi balsotu un lai visiem karteņi darbotos. Ja jūs vēlaties pār, um, pamainīt savu mašīnu un pārsēsties citur. Tātad, kolēģi, vēlreiz ir ļoti svarīgi, lai balsot ik viens un visi. Okay. No. Ar... Uh, Tātad. Otrais kompromiss, pirmais kompromiss. One, uh, amendment 286. 286. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. duplicate? Yeah, this one. Article, this one, yeah. Otrais kompromiss. Sākam balsot. I'm sorry, colleagues. Amendment 300. 300. grozējums, kolēģi atvainojas, sākam balsot. 300. grozējums. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Tas ir 17. lapusē. Trešais kompromiss. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Trešais kompromiss ir pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. 19. lapusē ir 4. kompromiss, par kuru tagad beidzam balsot. Tas ir pieņemts. 5. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss 32. lapas pusē sākam balsot. 32. lapas pusē. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. 40. lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss 41. lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums 44. lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss 45. lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 12. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss 51. lapusē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss 53. lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss 54. lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss pēc 5. lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit otrais kompromiss pēc septītajā lapas pusē sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 23. kompromiss pēc 8. lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss 59. lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 689. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss 50. 60. lapas pusē sākam balsot. 702. Nē, atvainojos, beidzam balsot. Pieņemts. Es jau tā kā pieņemu, ka viss būs pieņemts kompromisos, saka priekšsēdētājs. Ļoti labi. 702 un 701, 62. Lap, 62. lapā sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad septītais kompromiss, septītā lapusē sākam balsot. Beidzam balsot arī pieņemts. Septiņsimtais devītais grozējums. Sākam balsot. Nē, es atvainojos, saka prieksēdētājs. Nē, tomēr 769. Amendment 769 on page 70. Everyone voted. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 86. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Deviņdesmit ceturtais grozījums, 871. un 872. 83. lapas pusē kā arī 873 līdz pat 88. Eh, no, tie, tās ir lapas pus 83 un 84. sākam balsot par visiem blokā. Tātad sapratā, tas ir 94. grozījums līdz pat 880 grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārlecam uz 31. grozījumu. 31. grozījumu. Vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi pieci trīs, deviņi pieci četri, deviņi pieci pieci un deviņi pieci seši, deviņdesmit trešajā lapas pusē sākam balsot. Deviņi pieci trīs. Tātad mana kļūda, saka priekšsādātājs, nebalsojam par tiem pantiem. Mēs vajadzētu balsot tagad par 33. kompromisu. Lapas puses augšā, 92. lapas pusē 33. kompromiss sākam balsot. 92. lapas puses 33. kompromiss sākam balsot. Visi nobalsojuši, tāda 33. kompromiss, 92. lapas puse joprojām varam balsot, beidzam balsot un pieņemts. Atvainojos. Tagad 953, 954, 955 un 956 identiski grozījumi 93. lapas pusē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Stīvens skundze, vai jums ir kaut kas par reglamentu sakāms? Gribu tikai noslēgt šo, šo balsojumu, noslēgt. Beidzam balsot. Noraidīt Stīvens skundze. Jā, es atvainojos. Negribēju pārtraukt balsojumu, bet Jūs eh, piesaucāt lapas pusi, bet šķiet, ka tas atbilst tikai balsojumu sarakstam jūsu grupā. Šīs lapas puses, lapas pušu numerācija neatbilst mūsu grupas balsojumu sarakstam. Eh, Varbūt, ka varat nesaukt eh, lapas puses numuru. Es vispār strādāju no priekšsēdētāja saraksta, bet es piekrītu, jā, ka man nevajadzētu dot šo uh, lapas puses numuru, bet tas, jāsaka, laikam nepalīdz īpaši tā, ka vairāk nesaukšu lapas puses numurus, tikai nosaukšu grozījumu numurus. 9, 5, 7. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9, 5, 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 960, 961, 62, 63, 64, tātad visi identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņi, seši, deviņi, deviņi, septiņi, nulli, deviņi, septiņi, viens, deviņi, septiņi, divi, deviņi, septiņi, trīs, deviņi, septiņi, četri identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. 44. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 991 grozījums. Sākam balsot. Tātad grozījums 991. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 23. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 993 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 994 sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 996. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 997. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 37. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījumi 1-0, 1-0, 1-0, 0-8. Desmitais, 10-11 grozījums. Sākam balsot. Nesaku lapas numuru tagad, tā kā nevajadzētu tādīt apjukumu. Tātad grozījums 1011. Beidzam balsot, un tas ir noraidīts. Tālāk, tālāk 1, 0, 8, 10, 12, identiski grozījumi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie ja, apsvērumu 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 115. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 116. Sākam balsot. Beidzam. pieņemts. Tālāk 117 pārējiem pie. Atvainojos, saka priekšādātājs, sākam ar 118, 117 atkrīt, tad 118 balsojam. Kurš par? Beidzam. Noraidīts. 119 un 120 tie ir identiski, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 1, 2, 3 grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Afet 2. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 137. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Afets 7 grozījums. Jums pašiem jāatrod lapas pusēm. Tātad lapas puses nosaukumi jums tagad vairāk nedodu. Afet 7. Divdesmit sastais apsvērums, tas jums dod kaut kādu ieskatu. Afet 7, tā, tā 28. apsvērums, 7, eh, afet 7. Joprojām balsojam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Divi seši pieci, divi seši pieci. Sākam balsot. Divi seši pieci grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 2, 6, 8. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Afet 9. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 269. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 277. Sākam balsot. Tātad 277. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad mēs pārējām pie galīgā balsojuma, personāla balsojums par tekstu ar attiecīgiem grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 43 balsis par, 16 pret, neviens neaturās, un tagad par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņems 41 par 14 pret, neviens neaturās. Sveicam referentu Vikstrāmas kundzi un arī Jānu referents. Thank you so much and sorry for my mistake. Thank you, colleagues, for your discipline in that voting session. Paldies, kolēģi, par disciplīnu, par balsojumu. Ļoti labi pastrādājām. Colleagues, we will now. Colleagues, we do need to move. Kolēģi, mums ir jāpāriet tagad pie turpmākajiem balsojumiem. Tātad sveicu visus, kas saistīti ar šo balsojumu, bet tagad mums ir jāiet tālāk. Tātad, kolēģi, tagad nākošais balsojums. Eiropas Savienības eh, ceļošanas informācijas un atļaujas sistēma Etijas Kinga Gāla ir referente. Vai jūs vēlties izteikties pirms balsojuma? Lūdzu. Gribu tikai pateikties visiem ēnu referentiem, eh, padomniekiem, asistentiem, sekretāriem, Katrīnai par milzīgo darbu, kas ir veikts ļoti īsā laika periodā. Tā, ka es tik tiešām ļoti novērtēju visu to darbu, kas ir veikts kopā, pat ja varbūt visā mēs nebijām viensprātis. Darba atmosfēra bija ļoti laba, un es ceru, ka tas arī atspoguļosies balsojumā. Paldies, kolēģi! Paldies referentam. Tagad varam pāriet tālāk pie balsojuma un Balsojam par kompromisu 70. pantā un sākam balsot. Es atvainojos, kolēģi, Te ir divi balsojumi. Mums ir B procedūra vispirms, par ko mums ir jābalso. Un pēc tam, pēc šīs procedūras, mēs tad balsosim par galīgo ziņojumu. Vai visi apmierināti? Labi, tad darīsim tā. Tā, tad balsojam par 70. par, par kompromisu par 70. pāntu un pēc tam būs pārējie balsojumi. Tātad kompromiss par 70. pāntu sākam balsot. Balsojam. Kompromiss 70. Uh, pantam. Procedūra pirms galīgā balsojuma. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Un tālāk kompromiss uh, par 82. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Tagad balsojums pār tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42 par, 13 pret, 3 atturās, un tagad balsojam par uh, lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 43 balsts par, 13 pret, 1 atturās. Sveicam referentu. Tagad otrā daļa. Kolēģi, balsojam par otro daļu. Tas tagad ir um, tas um, pamata balsošanas 146, 147, 148 identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai visi seko balsojumam? Visiem viss skaidrs. Pirmais pāns kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 337 grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par otro pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par trešo pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par ceturto pantu. Pa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss eh, par sesto pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 390. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 7. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 8. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 9. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 10. pāntu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss par 10a pantu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss par 11. pāntu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss par 12. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 13. pāntu. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss grozījums 14. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Balsojums par education svītrošanu. Balsojam blokā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, svītrot vārdu occupation, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, svītrot IP adresi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 15. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Pieci, viens, divi grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 16. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 17. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18. Eh, pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 19. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 20. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 21. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 22. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 23. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 24. Balsojum, eh, pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 25. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 26. un 26a pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kolēģim. Fokusējieties, šķiet, ka daži nebalso. Ja jūs nevēlaties balsot, tad viss kārtībā, bet. Jā, beidzam balsošanu. Beidzam balsot. Zinu, ka visi noguruši, bet, nu, balsosim tomēr. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. pānta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis 28. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. un 28. pantam kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 758. Grozījums 758. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 30. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 31. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 32. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 33. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 35. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 35. pantam kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 36. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 37. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 38. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 39. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam. Pieņemts. 875 grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 40. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 41. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromis 42. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. pantam kompromiss sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 44. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 45. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 48. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 47. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 48. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 49. pantam sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 50. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 51. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 52. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 52a pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 53. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 54. pantam sākam balsot. Atvainojos 53a pantam. 53a. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts kompromiss 54. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 55. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 58. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 57. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 58. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 59. pantam sākam balsot. Atvainojos. Kompromiss 59. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 60. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 61. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 62. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 63. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 64. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 65. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 68. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 67. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 69. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 10.37. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 72. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. pantam kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 74. pantam sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss 75. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 76. pantam. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 77. pantam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 78. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 81. pantam sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 82. pantam un uh, vēl par pielikumu balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss uh, apsvērumiem. Uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Grozījums 163. Ja cerat uz lapas puses numuru, tad tas nesakos. Tā tad grozījums 163. Meklējiet paši šo lapas puses numuru, visi atraduši 163 grozījums. Varat balsot un meklēt grozījumu. Tātad grozījums 163. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši. Tātad beidzam balsot un noraidīts. 177. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Colleagues, we now go to the vote on the text. Kolēģi, tagad balsojam. The vote is open. Vote is open. Balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 42 pār, 12 pret, 2 atturas. Tagad balsojam par lēmumu uzsākt sarunas. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems 39 pār 13 pret 1 atturas. Apsveicam referenti. One, one, one Colleagues, um, if you... Kolēģi, lūdzu palieciet vietās. Mums ir vēl viens balsojums. Tereza Jimenez Beseril Barrio kundzes ziņojums par narkotiskajām vielām. Lūdzu, palieciet vietās, lai varam sākt balsot. Šeit ir runa par narkotiku vielu nelikumīgas tirniecības jomā Tereza Jimenez Beseril Barrio. Tereza, vai vēlties izteikties? Gala balsojums tikai, personāla balsojums, un sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 50 par 4 pret. Apsveicam referenti. That's around between you. Urgai. Dear colleagues, um, if you could please take your seats, we'll proceed with... Uh... Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam turpināt darbu. Septītais darba kārtības punkts. Es zinu, ka visiem ir daudz dažādu pienākumu, tā kā jūs, ja jūs paliekat uz šo darba kārtības punktu, lūdzu ieņemiet vietas. Septītais punkts ir komisāra Kinga prezentācija pretterorismu paketei kur kolēģi pieņēma 18. oktobrī. Daudz no jums noteikti redzējuši šo prezentāciju. Paketi, kas tika prezentēti vakar, iekļauj pasākumus, lai atbalstītu dalību valstis publisko vietu aizsardzībā un ne nepieļautu piekļuvi teroristu izmantotiem līdzekļiem, piemēram, bīstamām vielām. Tur, manuprāt, jau bija pieejama pozitīva analīze par šo priekšlikumu. Un tagad mums būs iespēja analizēt komisāra prezentāciju. Vēlos arī norādīt, ka mums ir arī kolēģi no jaunās pretterorismu komitejas ar priekšsarētāju Grīsbekas kundzi, kas ir arī locekli mūsu komitejā, un šīs eh, komitejas eh, locekļi arī piedalās šodien. Mums prieks, ka komisārs Kings ir ieradies pie mums, lai runātu tieši par šo prezentāciju. Vēl viena būtiska lieta ir Eiropas Savienības Kanādas PNR novie, e, nolēmums. Eiropas Savienības tiesa lēma, ka šis līgums nav pašreizējā formā saglabājums, jo vairākas normas neatbilst pamatiesību hartai. Lībe komiteja pēc 7. septembra sanāksmes rakstīja komisijai un padomas prezidentūrai uzdodot vairākas jautājumus par šī tiesas sprieduma ietekmi. Un par šiem diviem svarīgākajiem punktiem es tad arī vēlētos komisāru lūgt veikt prezentāciju. Mums gan ir ierobežots laiks, mums aptuveni desmitiem, desmitiem, desmit ir tikai laiks. Mums ir arī daudz labu jautājumu noteikti, ko kolēģi sagatavojuši. Es atvainojos vēstnieces kundze, mēs noteikti arī jūs uzklausīsim. Esat sveicināti arī jūs mūsu komitejā. Vispirms uzklausīsim komisāru kungu, lūdzu. Paldies! Paldies priekšsarētāji, godātie deputāti! Man likās, ka ir ļoti svarīgi ierasties pēc iespējas ātrāk pie jums, lai varētu apmainīties ar viedokļiem par šiem pasākumiem, kas tika komisijas kolēģijā vakar apstiprināti. Paldies, ka atradāt laiku manai vizītei šorīt, es jau atvainojos iepriekš ka man ir jādodas prom uzreiz pēc desmitiem no rīta, jo man ir jāpaspēj uz G7 sanāksmi. Tā kā jāteiks ar ASV un Kanādas delegācijām. Kā jau jūs norādījāt, pasākumi, kas ir iekļauts šajā paketē, ir paredzēti, lai nostiprinātu mūsu pretošanās spēju pret terorismu uzbrukumiem, ierobežotu piekļuvi bīstamām vielām balstoties uz tiem pasākumiem, kas ir veikti iepriekšējos gados, tīpaši pagājušā gadā, bet arī guvām mācību no pēdējiem uzbrukumiem vasaras laikā. Šie uzbrukumi parādīja kārtējo reizi, ka terorisma draudi joprojām ir ļoti reāli un paliekoši. Esmu jau vairāk kārt norādījis, ka mēs nevaram apturēt visus uzbrukumus, mēs nevaram nodrošināt nulles risku, tomēr mēs varam pakāpeniski samazināt tās iespējas, kas ir teroristiem darboties, un varam reaģēt un pielāgoties viņu modus operandi maiņai mēs eh, sākam piedzīvot zemo tehnoloģiju terorismu, izmantojot kravas automašīnas Berlīnē, Stokholmā, Barcelonā. Teroristi izvēlas vietas, kur ir daudz iedzīvotāji, publiskās telpas, koncertu, norises vietas, turisma objekti. Tikos ar 60 pilsētu pārstāvjiem Nicā, pirms dažām nedēļām, un viņi prasīja deklarāciju, um, kas apņemtos izdarīt vairāk, lai aizsargātu šīs publiskās vietas. Tāpēc vakar mēs publiskojam rīcības plānu šajomā, um, kas gan neparedz mainīt atvērtību šīm vietām. Daži no risinājumiem ir fiziski, kā barjeras, šķēršļi, kas arī ir var teikt, zemu tehnoloģiju, bet, protams, tas maksā naudu uzstādīt šādus šķēršļus. Nacionālās lī, līmenis un tīpaši pašvaldību līmenis vietējais vēlējās atbalstu. 18,5 miljonu eiro šogad un līdz pat 100 miljoniem nākamgad no reģionāliem fondiem būs pieejami šiem mērķim. Tāpat laikā mēs veidojam fórumu struktūrētai sadarbībai, lai apmainītos ar labāko praksi starp dažādām iestādēm un arī veidotu saikni starp publiskajām iestādēm un privāto sektoru. Kā daļa no plašākiem pasākumiem ir aktualizēts arī rīcības plāns attiecībā uz eh, bioloģiskiem eh, kodolu un cita veida riskiem šādu uzbrukumu risks joprojām tiek vērtēts kā zems. Bet ņemot vērā, par kādiem materiāliem mēs runājam, mums jābūt gataviem, mums jānodrošina, ka teroristi nevar piekļūt šāda veida bīstamiem materiāliem. T tiek stiprināta kapacitāte, informācijas pieejamība, nodrošinot robustāku ietvaru. Šāda rīcība ir ļoti nepieciešama, un mēs atrodam arī finansējumu, lai palīdzētu dalību valstīm. Nesenajos uzbrukumos tika izmantot sprākstviela TATP, kas e, joprojām ir daeši labprāt lietotā sprākstviela. Mēs arī pieņemam regulu, e, kas e, samazina pieeju izēju materiāliem Bet vakar mēs norādījām, ka mēs vēlamies nekavējoties kaut ko darīt, lai stiprinātu esošo, es, esošā regulējuma izmantošanu, lai to īstenot visās dalību valstīs pēc iespējas efektīvāk un vienlaicīgi uzsākt pašas regulas pilnu pārskatīšanu. Mēs uzskatām, e, ka ir nepieciešams e, nodrošināt e, lielāku aizsardzību. Tātad bez tā, ka mēs e, liedzam teroristiem piekļuvi sprākstvielu izēju materiāliem, mums ir nepieciešams arī izmantot citus e, pasākumus, lai ierobežotu uzbrukumu iespējas, piemēram, komunikāciju līdzekļi, e, kas tiek izmantotie skaitā šifrētie. Mēs ierosinājam praktisku risinājumu. Tas nav mēģinājums uh, atrisināt visas e, debatas saistībā ar šifrēšanu. Mēs e, uzskatām, ka šifrēšana ir ļoti svarīga mūsu drošībai. Tā bija arī aktuāls jautājums kiberdrošības paketē. Mēs neesam e, par to, lai veidotu tādas sistēmiskas lūkas, ja backdoors, lai piekļūtu tehnoloģijām bet ir nepieciešams eh, nodrošināt lielāku drošību. Ja šādas izmeklēšanas eh, gadījumā tiek konfiscēti tehniskie līdzekļi, kā eh, mobilais telefons vai dators, tad dažas dalībvalsts ir labāk aprīkots un spējīgs iegūt datus no šāds ierīces. Es uzskatu, ka neviena dalībvalsts nedrīkst atpalikt šai jomā, tāpēc mums ir jāapmainās ar labo pieredzi tehniskām zināšanām, kompetenci, kas ir dalību valstīs. Vēlamies stiprināt zināšanas un kapacitāti Eiropola ietvaros, kas ir centrālā aģentūra e, tieši šajā aspektā. Vēl daļa no paketes bija saistīta ar terorisma finansēšanu. 2016. gada rīcības plāns šajā jomā gan izpilnībā ir īstenos, tur ir vēl daži soļi palikuši, kas ir jāizteno, bet tur ir vērojams labs progress. Vēl viena joma, kur jārīkojas vairāk, ir pārobežu piekļuve finanšu informācijai. Tas ir viens no punktiem, kuru iesaistītās puses identificēja kā būtisku šķēslī savos eh, preterorismu izmeklēšanas eh, centienos. Tāpēc mēs cenšamies noskaidrot, eh, kādi pasākumi varētu ļaut labāk iestādēm konstatēt, vai finanšu dati uh, E, par e, kādu no viņa interesējošām lietām ir pieejama citās dalību valstīs. Nesenie notikumi atgādina mums, cik svarīgi ir cīnīties ar radikalizācijas iemesliem. Kā jūs zinat, nesen ir izveidota augsta līmeņa eksperta grupa komisijas paspārnē. Un ceru, ka šī grupa nāks klajā ar konkrētiem ieteikumiem, kā uh, uzlabot centienus apkarot radikalizāciju, un ka tas notiks jau līdz šī gada beigām. Internets joprojām paliek galvenais instruments tādām grupām kā Daesh, lai izplatītu savu propagandu un kalpo kā platforma rekrutēšanai un motivēšanai atsevišķus, atsevišķiem dalībniekiem. G20 visi prasīja rīkoties šajā jautājumā, tāpēc mēs pastiprinām centienus ES internetu fórumu ietvaros. 6. decembrī paredzēt nākamā sanāksme, lai censtos panākt tālāku progresu saistībā ar lieliem spēlētājiem interneta tirgū. Bet ir arī jāstrādā ar mazajām platformām. Ja mm, nu, tiek noņemts materiāls no lielajām platformām, tās parādās citur. Līdz ar to mēs e, sadarbojamies ar vairāk kā 50 platformām šajā ietvarā. Cerams, ka mēs turpināsim e, nodrošināt strauju progresu, tā skaitā e, par automatizētiem identificēšanas rīkiem, kas varētu ne tikai konstatēt šādu materiālu esamību internetā, bet arī Ehm, apsteigt eh, šādu materiālu un nepieļaut šādu materiālu augšupielādi internetā. Līdz ar to ir nepieciešams izvērtēt progresu nākamā gada sākumā, un ja progress nebūs pietiekami strauji, tad ir jāskata iespējas eh, kaut ko darīt arī likumdošanas jomā. Mēs arī atbalstām pilsoniskās sabiedrības organizāciju un citus, kas uh, veido arī pozitīvos eh, propagandu kliedējošas eh, informācijas eh, saturu, kas arī ir svarīgs elements. Oktobrī mēs arī izsludinājām aicinājumus pieteikties uz šādu satura radīšanu. Un visbeidzot par starptautisko sadarbību. Arī tās ir ļoti svarīgas, eh, apzinoties, ar kādiem draudiem mēs saskaramies. Mēs esam 15. Eh, gada oktobrī, kā Eiropas Savienība, parakstījuši Eiropas padomas konvenciju un papildus protokoli par, paredz ietvaru informācijas apmaiņai Līdz ar to tas, ka esam ratificējuši konvenciju un protokolus, būs vēl viens solis e, kopējā starptautiskajā pretterorismu cīņā. Līdz ar to var notikt tālāk ratifikācija. Lai stiprinātu Eiropola sadarbību ar trešajām valstīm, mēs padomē iesakam uzsākt sarunas par pastiprinātu sadarbību ar Alžīriju, Ēģiptu, Izrēlu, Jordānu, Libānu, Maroku, Tunisiju un Turciju. Es netaisos prognozēt eh, to, cik eh, vienkāršas eh, šīs sarunas varētu būt. Es domāju, ka mēs labi apzināmies, kādas standarts mēs izmantosim, bet es domāju, ka tas ir pareizi, ka mēs centīsimies risināt mūsu sadarbības uh, jautājumus ar mums eh, tuvākās, tuvākām eh, kaimiņu valstīm, kas saskaras arī ar eh, praktiskajām problēmām Irākā un Sīrijā. Tāpat padomai tiek aicināta uzsākt pārskatīt pasažieru datu reģistra nolīguma eh, noslēgšanu ar Kanādu, ko šis jautājums ir eh, ļoti aktuāls arī šai komitejai. Kā jūs zināt, jūlija beigā bija Eiropas Savienības tiesas spriedums, ka pašreizajā formātā līgumu slēgt nav iespējams, jo vairākas normas tika atzītas par nesavietojamām ar mūsu standartiem pamatiesību jomā. Un kā jau es norādīju iepriekš, mums ir nepieciešams saglabāt šos standartus, vienlaicīgi atzīstot, ka pasažieru datu reģistra, ja PNR dati ir svarīgi mūsu cīņā pret terorismu un organizēto noziedzību. Līdz ar to, tad, kad padomu apstiprinās mandātu, mēs uzsāksim uh, sarunas ar Kanādu, lai pārskatītu esošo līgumu, lai jaunā versija atbilstu visiem tiesas norādītajiem nosacījumiem. Šī komiteja ir ilgstoši sekojusi šim jautājumam jau ilgu laiku, un mēs vakar jau sniedzām pirmās atbildes, balstoties uz mūsu vērtējumu par tiesas spriedumu. Esmu gatavs arī turpināt eh, apspriest šo jautājumu ar jums. Progress ir sasniegts arī Irākā un Sīrijā uz vietas, cīnoties ar Daešu, un tas man ļoti pozitīvi vērtējams, bet viņiem zaudējot eh, savu pārstāvniecību viņu sauktajā, tā, tā sauktajā kalifātā, Daesh meklē aizvien vairāk iespēju darboties savādāk, izplatīt propagandu, uh, lai turpinātu savu cīņu pret mūsu dzīvesveidu, mūsu vērtībām. Mums jābūt gataviem reaģēt uz šo izaicinājumu. Vakar pakets ietvaros pieņemtie priekšlikumi ir daļa no risinājumā. Visas problēmas netiks atrisināts, bet es domāju, ka tā ir daļa no tā, ko mēs varam izdarīt Eiropas Savienībā, lai atbalstītu dalību valstu iestādes šajā jautājumā. Paldies! Paldies, komisāra Kinga kungs. Jā, Klodam Morais bija jādodas prom, lai piedalītos eh, priekšsēdētāju konferencē eh, par eh, balsojumu Dublins sistēmai, kas mums tikko bija. Mēs varētu sākt pirmo jautājumu kārtu ar koordinatoriem. Un dosim vārdu katra grupas pārstāvim. EPP būtu pirmie un nezinu, kurš izteiksies pirmais. Lenards kungs. Yes, thank you, thank you. Paldies. Un uh, Es atvainojos Roberts Mecels vārdā, kurai arī bija jādodas uz īsu brīsniņu prom. E, paldies, e, paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar jaunāko notikumu attīstību terorismu apkarošanā. Tas ir arī mūsu komitejai ļoti aktuāls jautājums, bet e, Eiropas un Kanādas PNR vairāk jautājumu šajā sakarā. Varbūt jūs varētu pieminēt, ja jums ir zināmi dati aptuveni laika as, cik daudz jūsuprāt būs nepieciešams laika jaunām sarunām ar Kanādu un jūsuprāt, kāds būs juridiskais ietvars un pagaidām, kamēr jaunām nolīguma vēl nav, kas tad darbosies, jo vai iepriekšējais nolīgums ir spēkā cilvēkiem, kur dodas uz Kanādu un cik ilgi un vispār kas notiek. Un treškārt, es zinu, ka tas vienmēr ir ļoti delikāti runāt par, par Brexitu, bet ja nekas nenotiks, piemēram, ja Kanāda pateiks, nu, piedošanu Eiropa, mums pašiem ir savi standarti, mēs nevaram jums paieties pretim vēl vairāk, kāda būs situācija, kāds ir varbūt backup plāns. Paldies! Paldies, prieksēdētājs, un nākamai dod vārdu Sipelskundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Un eh, arī es vēlētos pateikties komisāram Kinga kungam, ka atkal esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Jūs eh, atkal uzstājaties vairākās komitejās gandrīz vienlaicīgi, bet mans jautājums būs saistīts ar Kanādas PNR lēmumu Un e, Lenards kungs tikko teica, jā, ko mēs darīsim, ja Kanāda vienkārši pateiks, mums ir pašiem savi standarti, un Kanāda mēģinās mums tos uzspiest, bet Eiropa var darīt precīzi tāpatās. Varbūt, ka vajadzētu abiem diviem paieties solīti pretim, lai nav tā, ka Eiropas Savienība vienmēr paies pretim visiem citiem un pretī dabonam ko. Jūs e, varbūt bet eh, tātad komisija jau drusceņi ir atbildējusi uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, bet atbildes ir tik izvairīgas, ka saprast nevar neko. Piemērs. PNR nolīgums ar Austrāliju. Septiņi gadi Un ja mēs vēlamies šo līgumu um, apturēt, tas ir jādara 18. gadā. Pretējā, gadā, pretējā gadījumā 19. gadā līgums stāsies spēkā uz vēl papildus septiņiem gadiem. Uh, Līdz ar to, ja vēlamies kaut ko mainīt, tas ir jādara tagad. Sarunas ir jāuzsāk nekavējoties. Pretējā gadījumā, ja mēs tagad sāksim analizēt un izvērtīt, ko tad vajadzētu pamainīt, mēs zaudējam dārgo laiku, un iespējams, ka šis jau tā nekorektais līgums turpināsies vēl uz septiņiem gadiem. Ko jūs piedāvājat kā laika ase, ko mainīt, jo ja mēs vēlamies kaut ko pamainīt, kopā ar Austrāliju, tad mums ir jāsāk saulaicīgi rīkoties. Nāko, nākošais ir jūpienāri. Jūs sakiet, ka tas ir e, dalību valsts, šī direktīva darbojās, bet ja es salīdzinu EU PNR ar Eiropas Savienības Kanādas PNR, tad e, man šķiet, ka būtu jāmaina teksts. Un pēdējais kādas ir iespējamās sekas uz citiem tiesiskiem lēmumiem. Savās atbildēs komisija saka, ka juridiskie dienesti ir apstiprinājuši, ka šis e, tiesas nolēmums nekādā veidā tieši neietekmēs nevienu. Tad kādā veidā netieši un nekonkrēti tas ietekmēs kādu. Tātad kādas tad ir šā nolēmuma sekas? Un e, varbūt, ka mums e, nevajadzētu pielikt treknu punktu, iekams nav atbildēts uz visiem jautājumiem. Um. Paldies! Vai kāds no ECR vēlētos izteikties? Nē. Tad e, dod vārdu Alda pārstāvē Grisbeks kundze, lūdzu. Merci, prezident, merci, monsieur le commissaire de votre. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par jūsu stāstījumu. Es no savas puses gribētu pateikties jums eh, par to, ka jūs eh, runājāt par veselu spektru pasākumu cīņai pret terorismu. Jūs tos prezentējāt vakar. Un Mm, jāsaka, ka mūsu līdzpilsoņi ir gaidījuši jau konkrētas atbildes un reakciju no Eiropas Savienības iekšējās un ārējās drošības jomā. Un jāsaka, ka jūsu plānā bija arī norāda par Eirobarometru datiem, kurš norāda, ka cīņa pret terorismu tik tiešām ir galvenais mēģis Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Nu, katrā ziņā šie statistiskie dati ir interesanti un tie pastiprina, parāda šo tendenci, kā cīņa pret uh, terorismu ir svarīga Eiropas pilsoņiem, Eiropas uh, Savienības līmenī. Tā kā paldies par uh, šo mm, prezentēto materiālu, jo šis drauds attīstās, tas pastāv, terorismam nav robežu un arī mūsu politikai jābūt, jāiet pāri robežām. Un mums vairāk ir jādomā par saviem uzdevumiem un atbildībām. Esmu iepazinusies ar 80 lapas pusēm, kas ir šajā pakotnē, nu varbūt ne pilnīgās detaļās, man ir pāris jautājumi. Pirmām kārtām labi, kā tiek atbloķēti šie līdzekļi, lai sniegt atbalstu dalību valstīm un pat pilsētām. Arī manā valstī ir pilsētas, piemēram, uh, kuras uh, ir saistīts ar šo plānu. Tā tad ne tikai Francijā vien, tas attiec arī uz uh, lidostām, piemēram, lieliem kaut kādiem sporta, kultūras pasākumiem, koncertiem un tā tālāk. Un paldies arī par šo domu informēt visas iesaistītās puses, kuras iesaistās, lai nodrošinātu šo aizsardzību. Uh, Un varbūt tāds sarežģītāks jautājums, bet nu tur nav nekādu slazdu, jo jūs jautājat, kā padarīt pilsoņus par tādiem aktīvi iesaistītiem, lai nodrošinātu savu drošību tāpat laikā. Kā jau tas var gadīties arī manā valstī, un kāds ir arī gadījies. Tātad, lai viņi neieslīgt šādā kaut kādā sūdzēšanas, nosūdzēšanas sistēmā. Uh, Bet tātad kādā veidā iesaistīt pilsoņus, nodrošinot, nu, tādu kolektīvu drošību, lai panāktu katra individu drošību. Sarežģīts, bet ļoti svarīgs jautājums, jo, ja tas ir galvenais jautājums, kas satrauc pilsoņus, tad eh, kādā veidā to varētu risināt. Un tālāk 11. Eh, ziņojums par drošības eh, pasākumiem, jā, tur jūs runājat par Eiropas um, informācijas um, tad struktūras uh, veidošanu. Un uh, uh, tāpat laikā mēs zinām, ka tas atkal baida valdības un cilvēkus, kaut gan, teiksim, valdības ir tam pauduši atbalstu, kādā veidā jūs uh, paredzat uh, realizēt šo darba kārtību, šo struktūru, tās veidošanu. Bet, lai tam pamatā tik tiešām būtu pilsoņu Eiropas Savienības um, aizsardzības um, ne, tāds pamatpieņēmums. Un noslēgumā mēs runājām par Eiropas Savienības uh, prokuratūru, Varbūt, ka to vajadzētu, tās eh, kompetences vajadzētu paplašināt arī uz tādiem lieliem transnacionāliem noziedzīgiem nodarījumiem, tā skaitā arī teroristiskiem nodarījumiem. Paldies! Go. Neredzu no goja grupas nevienu, tāpēc eh, dodu vārdu zaļo grupas vārdā Sargentīnī kundzei. Jāpaldies! Jautājums par Eiropas Savienības un Kanādas PNR, tos es eh, atstāju jūs kompetencē uzdot jautājums proti, bet tagad komisārs Kinga kungs. Aizvakar šķiet, vai pat vakar, krita raka. Līdz ar to Daesh šķiet ir um, apkarots, vismaz izdzīs no lielajām pirs, pilsētām, un pēdējos mēnešos mēs redzam, ka ļoti daudzi Eiropā dzimuši daži cīnītāji, bet ne tikai, arī sievietes un bērni mēģina atgriezties no kara darbības vietām atpakaļ Eiropā. Un um, mēs zinām, ka arī terorisma aktus Eiropā ir veikuši Eiropā atkal atgriezušies džihādisti. Mans jautājums. Vai jūs domājat izveidot konkrētu politiku 28 dalību valstīm, mēģinot veidot sadarbības formas, un kā mēs varētu šādu ietvaru veidot? Jo mana valsts, piemēram, apgalvo, ja kādam ir dubultā pilsonība, tad atņemam mūsu pilsonību, un lai viņi paliek, kur nu viņi ir, manuprāt, tas ir neveselīgs skatījums, jo cilvēki, kuri nevar atgriezties Eiropā, varbūt iekritīs vēl lielākās un traģiskākās vairākās likteņu lamaņa, lamatās. Un atkal citās valstīs e, atgriezušies džihādisti tiek e, iemesti cietumos un sā, stājas tiesu priekšā, tātad Eiropā, ko vēlējos ar to pateikt, ir atšķirīgs viedoklis, ko darīt ar atgriezušamies daišu karotājiem. Uh, Mans jautājums vēlreiz, kādu tad mēs politiku vēlētos izveidot Eiropā, lai cīnītos pret šiem daudī, draudiem un atcerēsimies, ka tie visi ir Eiropas pilsoņi lielā mērā. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamā Vīnbergas kundze, EFDD grupas vārdā. Tak for ordet, ok. Paldies, priekšsēdētāji kungs! E, paldies par man doto vārdu un paldies par Kinga kunga prezentāciju. Es e, ceru, ka tulkojums šodien būs labāks nekā tas ir bijis iepriekš. Runājot par PNR, manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā e, mainīties ar informāciju un palielināt drošību Eiropā. Un mums vajadzētu uzlabot šīs informācijas apmaiņu, jo iespēja šādam uzlabojumam ir. Uh, Jūs eh, savā priekšlikumā runājat, ka 100 miljonus eiro vajadzētu atvēlēt eh, publisko vietu drošības palielināšanai. Jā, tā ir, un tomēr varbūt vajadzētu atkāpties solīt atpakaļ un paraudzīties, kādi tad ir iemesli. Piemēram, Zviedrijā, manā valstī, uh, Mums eh, gada sākumā bija terorista uzbrukums, un tas bija vientuļais vilks, kurš Zviedrijā dzīvoja nelegāli jau ilgu laiku. Un šādu cilvēku ir ļoti daudz, kuri dzīvo mūsu valstīs nelegāli, kuriem netiek piešķirts ned uzturēšanās atļauja, nedz arī pavalsniecība, nedze pilsonība, viņi dzīvo destruktīvu dzīvi un vēlas, lai vispārējie dzīvo tāpatās. Tātad ļoti daudz dzīvo nelegāli, un radikalizācija šajās aprindās ir ļoti viegli pieejama. Bet tagad par informācijas apmaiņu runājot. Zviedrijā mums ir vairāki tūkstoši cilvēku, kuri nonāk slimnīcā ar karā gūtām brūcēm. Tīri fiziskām brūcēm, tātad Zviedrijā <clears throat> tā, šādi cilvēki ir tūkstošiem, es nezinu, kā situācija ir citos, citās dalību valstīs. Šie cilvēki, kas atgriežas no karadarbības zonām, ir drauds mums visiem, un, manuprāt, dubultā pilsonība ir jāizskauž. Līdz ar to tie, kuriem ir dubultā pilsonība, viņiem ir jāatņem Eiropas pilsonība un jāatsūt atpakaļ, no kurienes viņi nāk jo eh, statistikas dati rāda, ka šie cilvēki var veikt noziegumus, un jūs jau šeit, Sargentīnī kundze, teicāt, ka viņi var izdarīt noziegumus citās valstīs, bet kāpēc mums būtu jāuzraucās par citām valstīm, ja viņi var veikt noziegumus Eiropā? Lai viņi to dara citur, bet ne šeit. Paldies! E NF nav šeit, tāpēc eh, došu vārdu pārējiem runāt gribētājiem and Ms. Sippel, and please indicate if there's. Nosaucu četrus, un ja ir vēl kāds, tad, tad došu arī tiem vārdu Enfelds kundze. Paldies, paldies, priekšstādātā kungs, paldies, komisāra kungs. Man ir viens īs jautājums cīņa pret terorismu vispārējos vilcienos un īpaši par PNR ar Kanādu. Tātad mans jautājums, un jums piekrītu. Uh, Ir nepieciešama informācijas apmaiņa sadarbība un tā tālāk, bet ko mēs darīsim, ja kāda dalība valsts vai pat vairākas, ja Eiropas komisija šķitīs, ka šajā dalība valstī nav neatkarīgas tiesu sistēmas, kā mēs to šobrīd redzam veidojamies Polijā? Ko jūs darīsiet? vai informācijas apmaiņu sadarbība ar šo valsti tiks pārtraukta, vai mēs runās, vai mēs sadarbosimies tikai ar tām valstīm, kurās ir neatkarīga tiesu sistēma par Kanādas PNR. Timermans kunga rakstiskajā atbildē šodien bija vairāk pārsteidzoši momenti, jo, kā jau šeit izskanēja, atbilde ļoti izvairīga. Jūs runājat par situācijas, kont, situācijas kontinuīgu analīzi, bet 27. jūlijā mēs jau uzdevām jautājumu, un tas ir trīs mēnešus atpakaļ. Uh, Eh, nav jābūt eh, kodolfiziķiem, lai apjēgtu, ka problēma jau nav tikai ar Kanādas PMR, ar EU PMR, ar Austrālijas un ASV PMR ir tas pats. Simtiem ekspertu un juristu strādājot ar šiem jautājumiem pa trīs mēnešiem vēl nav spējuši neko pateikt. Komisijas un Timermans um, lēmumā uh, juridiskais pamats datu apmaiņai ar Kanādu, Timermans kunga vārdiem izsakoties, ir ļoti labs. Un eh, es domāju, ka kāds gala beigās to um, nosūdzīs, nosūtīs uz tiesu, iesūdzēs tiesā, un es gribētu likt kasti ļoti labu šampaniešu, sadarot, ka komisijas zaudēs šajā tiesas sēdē, jā, tiesvedībā. Uh, Tā tad nav juridiska pamata, nav pat vienošanās un nav pat eh, divpusēja mutiska vieno, vai vienalga kas, nav pat tāda tiesu nolēmuma un precedenta. Tā tad kāds ir šobrīd ietvars par ES? PNR jautājums bija, vai patreizējā ESPNR direktīva uh, atbilst visiem tiesas nolēmumā izvirzītajiem kritērijiem, un Timermans kungs atbild ar kaut kādu vārdu plūsmu, kam nav nekāda satvara, atbildot uz jautājumu, vai ESPNR direktīva atbild tiesas nolēmumu kritērijiem. Pār ES un Austrāliju PNR nolīgumu runājot. Ja 2018. gadā tā atkal gadīsies, ka septiņi gadi iestāsies, nu tad ok. Bet eh, pat ja nebūs šī automātiski paredzētā pārskatījuma, tad domāju, ka mums vajadzētu vienalga pārskatīt šos nolīgumus, jo pat muļķim ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā nolīgums ar ES, iespējams arī ar Austrāliju, vismaz nolīgums ar, eh, ar eh, Amerikas Savienotajām valstīm neatbilst kritērijiem. Par Kanādas PNR runājot, es pieprasīju pieeja dokumentiem, kurā runa iet par eh, Eiropas eh, komisijas eh, saziņu ar uzņēmumiem, uh, kuri būtu ieinteresēti Eiropas Savienības PNR īstenošanā. Saņēmu veselu žūksni dokumentācijas un īpaši man ieinteresēja viena e-pastu sazī, e, apmaiņa. Tā ir EBM, tā ir kompānija, kura ir lielā mērā, toreiz bija lielā mērā ieinteresēta ESPNR pieņemšanā. Un e, toreiz patiesībā šīs e, saziņas šie ēpasti joprojām tiek slēpti no komisijas puses. Es esmu sazinājusies ar tiesību sārgu, bet varbūt, ka komisija varētu konkrēti pateikt, ka jūs šo informāciju mums darīsiet zinām, lai mēs zinātu, kāda ir bijusi saziņa, ēpasti un kas bija šīs direktīvas pieņemšanas vakarā noticis. Paldies! Es, kā jau teicu, eh, došu vārdu deputātiem, un tad došu vārdu arī Igaunijas prezidentūras pārstāvēm, un tad došu atkal vārdu komisāram. Nākamā runātāja Čeničiku. Sī, grazie, grazie, prezident. Paldies eh, priekšsādātāji, paldies arī Kinga kungam par eh, klātbūtni šodien mūsu komitejā. Man personīgi ir prieks jūs atkal redzēt, jo jūsu klātbūtne pauž to, ka esat uzmanīgs, savu uzmanību veikšanā. Tā ka paldies arī pastāstījāt par saviem priekšlikumiem cīņā pret terorismu, kas ir Eiropas Savienības ziņojumā par drošību. Grīsbeks kundze, kas runāja iepriekš, runāja jau par tik daudziem aspektiem un jautājumiem un nepieciešamiem pasākumiem, lai efektīvi cīnīties pret terorismu. Gribētu runāt par diviem, trījiem punktiem, lai varētu padzināt šo darbību pirmie, uz, uzbrāgu, pirmie uzbrukumi par, Parīzē, Bataklānā, arī citi uzdevumi uh, parāda, ka mainās uh, teroristu darbību veidi, mainās šis modus operandi. Un uh, šodien mums ir uh, jāstiprina un uh, arī jāattiecīgi pielāko uh, aizsardzības stratēģija. Eh, tāpat eh, arī jādomā par cīņu pret eh, līdzekļiem, kas tiek izmantot terorismu finansēšanai, tāpat arī internetu izmantošana. Tāpat arī internetā dažādi naidkurnoši ziņojumi, kas veicina radikalizāciju un tā tālāk. Tā kā es domāju, mums tiešām jāmēģina un jāskatās, kā mēs varētu nākotnē, teiksim, tajā visā iejaukties, runājot, piemēram, par uh, Uh, šifrēšanu un atšifrēšanu, jo tas tik tiešām būs uh, ļoti svarīgi nākotnē. Jau tagad zinām, uh, ka saskaramies ar lielām grūtībām iegūt informāciju vai arī lokalizēt trešajās valstīs, tad, kad um, teiksim, personas ir pakļauts citām jurisdikcijām, ne Eiropas Savienības jurisdikcijai, un es domāju, ka šāda uh, veida, teiksim, lietas, teiksim, šifrēšanas pielietošana palielināsies tikai, un tad kādus uh, pasākums komisija varētu ierosināt, lai varētu labāk pārobežu veidā piekļūt uh, informācijai nepieciešams labāks dialogs, sadarbības starp iestādēm, tāpat arī ar privāto uh, sektoru, lai varētu veikt šādas izmeklēšanas, un tāpat arī par šifrēšanu un deš, atšifrēšanu. Uh, mēs bijām Eiropolā pirms dažām dienām un uh, uh, Eiropols tik tiešām ir tāds ļoti advancēts centrs un veids advancētā veidā šīs atšifrēšanas darbības un viņi arī cenšas nodrošināt labākās prakses apmaiņu un kādā veidā komisija varētu nu, piešķirt tādu lielāku svaru Eiropola darbībām jo, protams, viņiem ir nepieciešams, eh, teiksim, programmatūras šai atšifrēšanai un šifrēšanai un ne visām valstīm. Ne nu, visas valsts var atļauties eh, tik viegli šāda veida, eh, teiksim, tehnoloģiskās struktūras. Tāpēc gribētu jautāt, ko un kā komisija paras darīt šai jomā. Un visbeidzot, vēl viena tēma, kas ir svarīga arī jums, un tas ir radikalizācijas jautājums. Arī te gribētu lūgt tādu padziļinātu informāciju par eh, to, ko komisija jau tagad var darīt radikalizācijas apkarošanas jomā, runājot eh, arī tieši par eh, radikalizāciju ieslodzījumu vietās. Paldies. Uh, next on our list is Mrs. Holmeyer. Paldies, nākošā Holmajers kundze. Herzlichen Dank, Herr Paldies, priekšsēdētāji ar Džulienu, man ir šāds jautājums. Papildinot to, ko Katarina Kiničī tikko jautāja, manuprāt, personāla nozīmējuma uz Eiropolu mēs virzamies priekšu ļoti maziņiem solīšiem. Tie ir kļuvuši lielāki salīdzinot ar pagātni, bet ņemot vērā tos pienākumus, kas Eiropola būtu jāizdara attiecībā uz 28 valstīm, skrutiny boda sacīja, ka vēlas rakstiskas atbildes nevis vienreiz gadā vai divreiz gadā, bet, piemēram, šādu un tādu pa vidu. Eiropola jau tīri no personāla viedokļa to nevar īstenot, jo viņiem trūkst personāla jau savu parasto pienākumu izpildē. Līdz ar to, cik daudz tiek domāts par tempa palielināšanu, personāla uh, skaita palielināšanā, lai Eiropola varētu izpildīt um, savus uzdevumus, pienākumus. Tas jautājums nav tikai komisijai, bet, protams, arī padomēji. Vai runa ir par uh, antiradikalizācijas pasākumiem vai jebkuriem citiem? Es joprojām redzu izteiktu personāla trūkumu kas neļauj Eiropol izmantot pilnu potenciālu, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm. Un otrs jautājums. Šobrīd mēs saskaramies ar tādu problēmu, ka Turcija Interpol datos liek iekšā pilsoņus ar savu saudabīgo izpratni par terorismu, kurus tiek aprakstīti kā teroristi, jo viņam ir vienkārši, teiksim tā, cits viedoklis nekā Erdoganam. Vai man tā persona patīk vai nepatīk, ir cits jautājums, bet definīcija terorismam jābūt Interpol līmenī tā, uh, formulēta, lai citu valstu pilsoņu nevar vienkārši nosaukt par teroristiem un ielikt Interpol sarakstos, kas liek viņiem pēc tam e, sēdēt cietumā ilgus gadus, pirms viņi drīkst atgriezties savā dzimtenē. Es domāju, tas, tā ir tāda problēma, pie kā ir jāstrādā. Terorisma definīcijai ir jābūt vienotai Interpol līmenī, un tā ir jākontrolē. Un pēdējais jautājums. Pavisam īsi publiskās vietas un atbalsts, kas ir paredzēts. Eh, vai šādu atbalstu var saņemt arī tad, ja drošības iestādes ir veikušas eh, risku izvērtēšanu, bet un ir konstatējuši apdraudējumu, bet arī iespējams vietām, kas nav lielas, skaistas publiskas vietas, bet ir savā ziņā problemātiskas un kur tiešām ir nepieciešams modernas metodas, lai potenciāli apturētu noziedzīgus darījumus vai darbības un varētu saņemt atbalstu. Thank you and uh, Birgit Zippel once again. Paldies. Sipels kundze, jā, eh, gribētu eh, uzdot jautājumu par personālu Eiropolā. Bet šķiet, ka problēma sākas dalību valstīs, kur arī mēs daudzos savos policijas spēkos sastopamies ar problēmu, ka nepietiek mm, darbinieku. Un dažkārt viņi nav pietiekami labi aprīkoti, tā ka problēma varētu atrisināt ne tikai ar vairāk naudas, bet eh, jādomā arī vairāk par šīm policijas darbinieku kvalifikācijām. Uh, un kas ir pieejams arī nacionālajos policijas spēkos Neiropolā. Kaut ko nesapratu par šifrēšanu. Ļoti skaisti, ka visi saka, ka šifrēšana ir svarīga. Nu labi, bet mani nedaudz satrauc šī frāze, ka mēs negribam eh, sistemātiskus lūkas, eh, šos backdoors. Es eh, negribu te tagad runāt par tehniskām detaļām, bet kāds teica, ka mums varbūt būs nepieciešams sadarboties ar privātiem uzņēmumiem, lai rastu iespējas tādos nopietnos gadījumos tomēr izmantot uh, šifrētu informāciju. Bet, ja mums ir nepieciešams privātu uzņēmumu atbalsts, ja mums nepieciešams uh, privātu ekspertu atbalsts, vai tas nenozīmē, ka mm, šie backdoor lūkas uh, ka tās izmantos ne tikai iestādes ar skaidriem eh, tādiem kontrolas nosacījumiem, bet ka šīs lūkas pastāvēs, šo lūku iespējas pastāvēs arī privātā jomā, un šifrēšanai vairs nebūs jēgas arī tādiem ļoti labiem nolūkiem. Vai mums jau ir atbildes šo jautājumu? Paldies! Pirms eh, došu iespēju padomas eh, prezidentūrai sniegt savus komentārus. Gribētu tikai atsaukties uz to, ko referents teica par PNR nolīgumiem, atsautoties arī uz Kanādas līgumu un citiem nolīgumiem, arī par Eiropas Savienības PNR direktīvu. Eh, par datu uzglabāšanu un arī Tātad vai ir iespējas, eh, lai būtu tādi fokusētāki pasākumi, nekā mēs esam runājuši, teiksim, pēdējos 15-20 eh, gadus? Ar šo jautājumu es gribētu arī tad eh, dot vārdu tad prezidentūrai. Komisāra kungam ir jādodas projām. Labi, tad mēs dodam komisāra kungam iespēju atbildēt, un tad pēc tam prezidentūrai dosim vārdu. Tātad lūdzu. Kinga kungs. Es ļoti atvainojos, bet es negribu, lai man divas minūtes paliek beigās. Varbūt nevarēšu atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem. Katrā ziņā es pozitīvi vērtēju to interesi, ko jūs eh, paužat uz visiem, mm, attiecībā uz visiem šiem jautājumiem. Nezinu, vai uz visu varēšu atbildēt eh, no nu, pilnīgi izsmeļoši. Jebkurā gadījumā būšu jums pieejams, lai strādātu pie šiem jautājumiem. Ļoti novērtēju eh, to sadarbību, kas mums ir ar parlamentu, arī ar īpašo komiteju. Pat, ja mēs nevienmēr simtprocentīgi būsim vienisprātis, domāju, ka mums notiek konstruktīvas diskusijas šajos jautājumos, un to es ļoti augsti vērtēju. Mēs veicam pasākumu virkni publiskajā telpā par eksplozīvām vielām, par šifrēšanu, par terorismu finansēšanu, un tas viss notiek pamatojoties jau uz veikto darbu. Tātad notiek standartu harmonizēšana dalību valstīs, uh, tiek risināts jautājums par ārējām robežām, informācijas apmaiņu, izlūk informāciju, tāpat arī nodrošināt, lai aģentūras ir atbilstoši aprīkotas, lai varētu sniegt atbalstu dalību valstīm. Ne ar vienu atsevišķu elementu nepietiek, lai cīnītos ar šiem draudiem, bet visu ņemot kopā šos dažādos pasākums, es domāju, tas var, tā teikt, viens otru papildināt un tieši šādā veidā mēs arī cenšamies risināt šīs uh, problēmas. Es piekrītu Krīsbeks kundzei, ka tas joprojām ir tāds eh, sabiedrības satraucošs jautājums, prioritārs jautājums, mums par to ir jādomā. Darbs, ko cenšamies darīt, lai kontrolētu informāciju tātad um, uz ārējām robežām cilvēkiem, kas izbrauc, kas izbrauc un iebrauc, tāpat, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu. Tas daļai tiek uh, veikts, lai uh, cīnītos uh, pret šo pašmāju draudu, par kuru Makronkungs uh, vakar runāja. Un, kā Sargentīnī kundze mums atgādināja, tas ir arī tāpēc, ka Daesh joprojām saglabā aktivitāti un uh, Eh, darbojas Irākā, Sīrijā, un tas sasniedz arī mūs. Un mēs ar kolēģiem vakar runājām par šo nepārtraukto risku, ka atgriežas, turpina atgriezties ārvalstu eh, kaujinieki. Protams, ka jautājums ir tālāk vēl jārisina, bet mums tā tad ir šīs problēmas eh, drošības jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tāpat arī daudzām mūsu kaimiņu partnervalstīm pastāv šis draudz jo, kā teicu iepriekš, eh, ir cilvēki, kas iet bojā un citi dodas kaut kur citur turpināt savu cīņu, un šī cita vieta bieži vien būs kaut kur mums tuvumā. Tā ka mums ir, nu, jāsaprot, jāizvērtē, kā mēs varam eh, ciešāk sadarboties ar dažām no šīm partneru valstīm, lai varētu darboties, ņemot vērā to, ka pārvirzās šie uh, Eh, rīcības punkta. Tāpat pastāv arī sociāla rakstura izaicinājumi, kā Vinbergs kundze uzsvēra. Te mēs varam runāt par veselības aprūpas dienestiem vai kādiem citiem sociālajiem pakalpojumiem. Mums nepieciešama tāda padziļinātāka diskusija par to, ko darīsim, lai tiktu galā ar tiem, kas nav kaujinieki, bet kas varētu atgriezties, teiksim, kaujinieki. Tur varbūt ir diezgan skaidra vienprātība, ka ar tiem teiksim, ja tie izdara noziedzīgs nodarījums, tad um, ar tiem nodar nodarbojas tiesības sargājušās iestādes. Bet, teiksim, sievietes, bērni. Tas rada atkal izaicinājums sociālās uh, iekļautības un deradikalizācijas jomā. Un šī diskusija, jāsaka, vēl tikai veidojas. Tā ir tādos aizsākumos, tā ka jums ir pilnīgi pamatots šis jautājums. Mēs turpinam strādāt pie radikalizācijas apkarošanas internetā, pie šī aspekta. Mm, Čeničī kundze par to runāja. Tā tik tiešām ir viena no svarīgākajām tēmām G7 sanāksmē, kas šo pēcpusdienu un rīt notiks Itālijā. Daļa no tā mm, šī saistītā jautājuma ir šifrēšanas jautājuma risināšana, jo, kā jau te tika teikts, jānodrošina ne tikai pareizais līdzsvars ar, teiksim, pārņemto aprīkojumu konkrētos apstākļos, un tas jautājums, ko jūs uzdevāt, tas noteikti ir dziļāk jādiskutē. Bet mēs te runājam par praktisku atbalstu tiesību sargājušām iestādēm, lai rīkotos ar konfiscētām ierīcēm, aprīkojumu ļoti stingros apstākļos. Tātad krimināla izmeklēšanas vai terorismu izmeklēšanas ietvaros. Tāpat ir jautājumi, kas saistās ar uh, piekļuve pierādījumiem, kas atrodas kaut kur citur, teiksim, citā jurisdikcijā vai, teiksim, mākonī, un jūs jautājat, ko tad tur varam darīt. Mēs iekļausim šo jautājumu tādā priekšlikumu, uh, savos priekšlikumos, ar kuriem nāksim klajā nākamā gada sākumā, un tur būs tātad detalizētāk tas viss apskatīts. Par atbalstu mūsu aģentūrām un eh, par resursu jautājumu, cilvēku resursu jautājumu, jā, kā jūs zinat, es dot atbalstu Eiropolu. Eiropols turpina augt, attīstīties arī ar jūsu atbalstu. 86 papildus posteņi ir paredzēti nākamajā gadā, arī saistībā ar šo šifrēšanu. Ja Eiropolam būs nepieciešami tālāk resursi, tad mēs griezīsimies pie jums un mēs par to runāsim. Mēs nebūsim tādi sīkmanīgi par eh, attiecībā uz atbalstu šai ļoti centrālajai aģentūrai. Jautājums par eh, mm, izlūk informāciju, ko minēja Grīsbeks kundze un citi. Tātad mums ir jādomā par praktiskiem soļiem, balstoties uz šo pakotni, jo jā, šīs debatas ļoti ātri kļūst politiskas un dažos gadījumos pat eh, tā pārspīlēt politiskas. Es domāju, ka ir arī praktiskas lietas, par kurām mēs visi esam viensprāts un kur mēs varam ātri virzīties uz priekšu. Mums vajadzētu stiprināt Schengens informācijas sistēmas pie, pielietošanu. Vajadzētu aicināt dalību valstis vienoties par priekšlikumu, kas ir to priekšā, bet, kad kāds ir saistīts ar terorismu, tad, tātad, kad, ja kāds ir saistīts ar terorismu, tad tam būtu jābūt jāparādās eh, Schengens informācijas sistēmā. Man šokēja tas, ka ne visi, teiksim, izlūk dienas dalību valstīs, eh, viņiem ir piekļuvis Schengens informācijas sistēmai. Man liekas, ka tas ir dīvaini, vajadzētu veicināt. Uh, lai dalībvalsts eh, pieņem šos lēmumus un lai saistās ar Schengens informācijas sistēmu. Tātad tie ir ļoti praktiski soļi, ko mēs varam spērt tagad. Par tiem jau mēs esam runājuši citos fórumos. Es domāju, ka vajadzētu būt mazāk kautrīgiem par to, ka pastāv izlūkdienestu sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Tā pastāv, tā ir. Un domāju, ka mums jāskatās, jādomā, kā veidot saiknes starp jau šo esošo sadarbību un mūsu tiesību sargājušām institūcijām, izmantojot dažādu dalību valstu pieredzi un tāpat laikā arī respektējot dažādos sensitīvos jautājumus. Es domāju, ka te ir reāli soļi sparami. Es atbalstu šo skatījumu. Eiropas prokuratūrai dot plašāks pilnvars šajā jomā. Es domāju, ka tas ir kolosāli, kams ir 28 dalībvalsts šobrīd šajā projektā, un to vajag virzīt uz priekšu. Tātad par PNR runājot, jo neizvairīšos no šī jautājuma. Nemēģināšu izvairīties, bet atvainojos, ir divi jautājumi, pirms par to runāšu Polija. Jā, process notiek, kā jūs zinat, jo jums ir ļoti intensīvas debats ar viceprezidentu Timermanu šajā jautājumā. Uh, Man šķiet, ka Timerman kungam izdosies panākt progresu šajā dialogā, ko viņš ierosina, bet pagaidām domāju, ka mums vajadzētu saglabāt eh, šo sadarbību ar polijas iestādēm, lai cīnītos pret šiem draudiem, par kuriem mēs runājām. Es biju Varšavā nedēļu atpakaļ, un mēs runājām par praktisko sadarbību, kuru mēs varētu veikt. Par Turciju un Interpolu. Tā nav tikai Turcijas problēma, ir bijušas arī citas uh, Eh, problēmas un diskusijas. Mēs tā stingri runājot, neesam Interpolu locekļi, bet uh, mums vajadzētu mēģināt uh, varbūt panākt, lai viņi stiprina savas iekšējās procedūras, jo pretējā gadījumā viņi ir pakļaut tieši tiem riskiem, par ko jūs arī runājāt, un mēs turpināsim šīs diskusijas. Tālāk par dažādiem jautājumiem par PNR, par pasažieru reģistru. Es Man ir žēl, jā, ka šis darbs ir lēns, bet tāds nav mūsu nolūks. Mēs cenšamies tā pamatīgi risināt jautājumu. Esam snieguši pirmās atbildes uz jūsu rakstīto, jo mani ļoti satrauc. Nu, ne tikai, kā saka, cieņas izrādīšanas pēc jums ir jāsaņem rakstisks atbildes, pirms es pie jums atnāku, bet es atzīstu un saprotu, ka Eh, šīs rakstiskās atbildes neatbild uz visiem jūsu jautājumu aspektiem, un jūs esat pilnīgi pelnījuši atbildes uz visiem jūsu uzdotiem jautājumiem, tā ka ceru, ka diskusijā šodien ar arī nodrošinot, veicot tālākas informācijas apmaiņas, mēs varēsim nonākt pie tā. Un pieņemt to, ka nevienmēr mēs varēsim apmierināt visus jūsu atbildes, sniegt atbildes uz jautājumiem, bet, nu, cik, ko varam, to daram. Tā, par PNR un laika termiņiem. Es ceru, ka pa mandātu mums izdosies ātri vienoties. Mēs redzam, ka uh, kanādieši, mm, tiksim, mēs esam ar Kanādas pusi G7 ietvaros uh, šodien un rīt, un atkal aicināsim viņus, lai arī viņi savu mandātu sakārto tā, lai mēs varētu sākt diskusijas pēc iespējas ātrāk. Un es gribu, lai šīs sarunas pēc tam tad pēc iespējas ātrāk virzās uz priekšu, jo kaut gan es joprojām uzskatu, ka pašreizējais pamats eh, pārnešanai ir pamatots. Mm, piekrītu, ka negribam tā kā iestrēgt uz eh, šī pamatojuma. Mums ir nepieciešama jauna vienošanās, tātad mums ir ātri jāvirzās uz jaunu vienošanos, mm, kā arī tiesa to ir atzinusi. Un uh, tas ir ne tikai tāpēc, ka pastāv vēl šis otrs konteksts. Es domāju, ka nevajadzētu domāt par tādu scenāriju, ka nebūs nekāds eh, darījums, ka būs nav dīles. Domāju, ka būs noteikti šis risinājums. Par eh, citiem starptautiskiem līgumiem. Nu, atkal, jāsaka, tas pats diskusija būs jāturpina, jo mūsu analīze ir skaidra, kā citi nolīgumi ar Austrāliju, ASV, eh, citas valsts, ko jūs piesaucāt, šie nolīgumi ir spēkā līdz tam laikam, kamēr tie ir apturēti, eh, pārtraukti, pabeigti vai paziņoti par eh, nederīgiem. Tā tad tāds mm, ir mūsu novērtējums un izpratne. Jūs jau atsaucāties arī uz šo līgumu pagarināšanu vai citām darbībām, jā, tā ir problēma, kas rodas. Cevišķi līgums, teiksim, beidzas nākamajā gadā, nākamajā vasarā, tad jā, ir jāveic sarunas, bet jūs zinat, ka līgums arī var beigt, to darbību var beigties. Ir tādi fiksēti laika termiņi nosprausti, bet jā, tātad par to ir viss, tas viss ir jāpatur mūsu atspriekšā. Tāpat laikā atzīstot, ka normas, kas ir dažādos nolīgumos, un, manuprāt, arī dažos jautājumos tas tika atzīts, ka nu, normas nevienmēr ir vienādas. Jautājums par eh, Eiropas Savienības PNR. Man liekas, ka nav godīgi teikt, ka mēs neesam pieņēmuši savu pozīciju. Jo mēs esam teikuši, es vismaz esmu teicis publiski un arī rakstiski, man liekas, tas ir mūsu pakotnē, ka mūsu viedoklis ir tāds, ka pienākumi Eiropas Savienības dalību valstīm, kas izriet no PNR direktīvas, ka tos neskar tiesas atzinums. Jūs varat tam nepiekrist, bet es domāju, ka negodīgi būtu teikt, ka neesam nosprauduši savu pozīciju. Tā ir mūsu pozīcija. Mēs uzskatām, ka dažādās eh, juridiskās situācijas eh, saistībā ar Eiropas Savienības PNR direktīvu attiecībā uz PNR datu vākšanu un apstrādi dalību valstīs tikai un vienīgi tiesību sargājušos nolūkos un fakts, ka tas saistās attiec ne tikai uz eh, tātad starptautiskiem nolīgumiem, bet šajā gadījumā nolīgums starp dalību valstīm, mm, kur ir iekļaut arī ceļošana Schengen zonā, nu, tas padara to par pavisam citu jautājumu klāstu, un es labprāt eh, būšu gatavs turpināt ar jums diskusiju par šiem jautājumiem, par citiem instrumentiem Mēs esam, varbūt nu pārāk tā konspektīvi, esam izklāstījuši, varbūt jāatrot laiks to darīt eh, tā apjomīgāk. Tātad esam veikuši eh, ietekmes un seku izvērtējumu citiem instrumentiem, par kuriem uzdevāt jautājumus, rakstiskos jautājumus. Un, jā, šo rakst, eh, instrumentu raksturs ir dažāds, un mēs nesaskatām tādu tiešu ietekmi, kā es teicu, nezinu, vai šodien mēs varēsim pietiekam dziļi izdiskutēt katru instrumentu, bet es labprāt varētu iesaistīties šādā diskusijā ar jums. Mūsu pozīcijas pamats ir tāds, ka tiesas dotās atbilde šajā nolēmumā atsaucas uz specifisku juridisko instrumentu, kas um, attiecas uz konkrētu faktu situāciju un šī mm, atzinuma uh, rezultātu nevar attiecināt automātiski uz citām situācijām, un šī argumentācija attiecas arī uz citiem tos tiesas nolēmumiem, arī citās jomās, kur ir atsaucis uz konkrētiem juridiskiem ietvariem, konkrētiem faktiem. Tātad katrs šis nolēmums ir jāizvērtē individuāli. Un mēs varam to detalizēt pārnāt ar jums, ja vēlaties, un varam turpināt šo diskusiju. Jo tieši šādā garā arī es vēlos turpināt mūsu darbu šajā konkrētajā jautājumā, kas piesaista ļoti daudz uzmanības un tāpat arī citos jautājumos. Komisāra kungs saka, man ir jādodas prom. Liels paldies komisāram Kingam. Es saprotu, ka jums šobrīd, ka jums tagad ir jādodas prom. Tāpat es gribētu dot uh, vārdu uh, prezidentūrai Padoms prezidentūrai Sofija vēl gribēja uzdot jautājumu, bet nu lūdzu pavisam, pavisam īsi. Vai arī mēs to atstājam pēc uh, prezidentūras izteikuma? Do you want to come in now shortly? I, yeah, Maybe I was, keep it short. I'm going to repeat what I was just. Jā, atkārtos to, ko teica Grīsbeks kundzei nu patās. Man tas šķiet ārkārtīgi ciniski, jo, nu, uh, komisijas attieksme, manuprāt, ir tāda uh, nicinoša attiecībā pret tiesu un uh, pilsoņiem. Komisijai jārūpēs par līgumu īstenošanu, un jūs nevarat uzlikt uh, šo nastu uz individuālu pilsoņu, kuram katru reizi ir jāgriež tiesā un gadiem jātiesājas līdz uh, kamēr jūs ļoti skaidri zinat, kas notiks, ja kāds, piemēram, apstrīdēs uh, līgumu ar ASV tiesā. Jūs zinat, kas notiks. Tāpēc nevajag šeit spēlēt spēlītas un izlikties un teikt, ka, nu, tas ir cits nolīgums un mums tas ir jāaplūko. Jūs zinat. Komisijai ir pienākums aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Un tas nav pieņemams, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāgriežas tiesā uh, lai aizsargātu savas tiesības, jo Eiropas komisija par viņiem ne, ne, nerūpējas. Te nav runa par dialogu mūsu starpā. Mēs noteikti varam savā starpā vienoties, bet lieta ir tāda, ka komisijai ir pienākums aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu intereses un um, nodrošināt līgumu īstenošanu. Komisija to nedara, komisija nepild savu pienākumu. Well, es atzīstu šo pienākumu, un tas ir pienākums, eh, par kuru jūs varat prasīt pilnīgi mūsu atbildību, un es nekādā veidā nepauž neko citu, kā tikai cieņu jūsu komitejā un arī citām komitejām, kas izmeklē un izskat šos jautājumus, un šādā garā es arī turpināšu risināt šos jautājumus un ierasties uz sarunām ar jums. Paldies komisāru kungam, ar šiem vārdiem tad arī mēs eh, mm, ļauj jums doties projām. Paldies, ka bijāt un pārnāt visus šos jautājumus ar mums. Tagad aicināšu padoms um, prezidentūru Karientājo izteikties par šiem jautājumiem. Honorable Chair, uh, honorable members godātais priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Padome šodien tika uzaicināta šeit, lai piedalītos viedokļu apmaiņā par tiesas spriedumu saistībā ar Eiropas Savienības un Kanādas PNR nolīgumu. Paldies komisāram Kingam, kurš atbildēja uz lielāko daļu no jūsu jautājumiem. Un īsti nezinu, cik daudz var palīdzēt šobrīd šeit diskusijā padome. Bet, kā komisārs Kings jums jau skaidroja, ieteikums padomēji uzsākt atjaunot sarunas par mandātu ir prezentēts vakar mums, un pārstāvot padoms prezidentūru varu jums apstiprināt, ka esam apņēmušies virzīties uz priekšu cik vien ātri iespējams. Darba grupas nekavējoties sāks savu darbu, un, kā jau norādīja komisārs Kings, mēs ceram ātri saņemt mandātu, un jau tālāk komisijas rokās ir sarunu vešana. Padomu saņem arī sarakstu ar jautājumiem no parlamenta. Es centīšos kompakti atbildēt uz šiem jautājumiem, atvainojos, ja kādās vietās atkārtošu to nostāju, kur pauda komisija. Kas attiecas uz tiesas spriedumu ietekmu uz citiem līgumiem. Man liekas, ka mums ir jāpiekrīt e, paustējai nostājai, ka tiesas spriedums neatiecas uz nolīgumiem ar citām valstīm. Tie paliek spēkā līdz brīdim, kad tiesa tos ir pasludinājis par spēkā nēsošiem, vai arī, e, kad tie tiek pārtraukti vai e, nom, nomainīti no līgumslēdzēju pusēm. Kas attiec uz ES PNR direktīvu, to arī Eiropas Savienības tiesa jau vairāk kārt ir uzsvērusi, dalību valstīm ir juridisks pienākums transponēt direktīvas un tas ir sarežģīts uzdevums, kas turpinās jau dalībvalsts līmenī kādu brīdi. Trešā lieta, ko vēlos sacīt, ir potenciālā ietekme uz šī brīža darbu saistībā ar jautājumiem pie citiem normatīvajiem dosjē. Īpaši interesi ir saistībā ar politisko vienošanos par ietveršanas izcēlu sistēmu. Mūsu izpratne balstās uz visu trīs iestāžu juridisko dienestu kopīgi pieņemtā atzinumu saturu. Viņi respektīvi visas trīs iestādes juridiskie dienesti ir eh, norādījuši, ka tiesas spriedums neietekmē šo līgumu. Un Igaunijas prezidentūra paļaujās uz juridisko dienestu atzinumu, uzskatot, ka mērķis šeit atšķiras no tā, kas eh, ir PNR līgumā ar Kanādu un tādējādi nav nekādu šaubu par legalitāti vai panākto politisko vienošanos. Paldies par uzmanību, un priekšsēdētāji arī man ir jāuz, jānorāda, ka arī man ir jādodas projām. Uh, Paldies! Es atvainojos, ka mēs aizkavējam jūs tik ilgi. Neredzu šobrīd, ka būtu kāds jautājums jums no deputātiem. Mēs katrā ziņā turpināsim eh, tur arī saziņu ar jums tālāk. Un šobrīd sakam jums paldies un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta attiecībā uz EU Līsa aģentūru. Referente ir Monika Makovei. Paredzēt ir ziņojuma projekta prezentācija par EU Lisa ietvaru. Vispirms vārds referentei, pēc tam ēnu referentiem un citiem, kas vēlēsies izteikties. Mums ir Paskals Milo arī klāt, kurš pārstāv Eiropas komisiju, DG Home ģenerāldirektorātu, un viņam arī būs iespēja izteikti. Šobrīd vārds Makovei kundzei. Paldies! Četrus gadus pēc EU Līsa ir uzsākusi darbu, ir nepieciešams spēcīgāks mandāts. Eirolīsa e ir jārēģē gan uz izaicinājumu, kas izriet no migrācijas, gan no terorisma. Lai nodrošinātu drošību Eiropas Savienības līmenī, es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, kas paplašina pienākumu klāstu aģentūrai, kas izriet no notikuma attīstības, politikas, faktu jomā. Aģentūrai ir svarīga loma jauno sistēmu izstrādē un īstenošanā. Es runāju par ieceļošanas, izceļošanas sistēmu, ETIAS, ECRIS, TCN. Un aģentūra saņems arī spēcīgāks pilnvars statistikas datu izstrādēt, kā arī pētniecības un izmēģinājumu projektiem tiks izstrādāts automatizēts datu kvalitātes kontrols mehānisms, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka nekonsekventi un nekorekti dati tiks e, identificēti automātiskā veidā. Tā līdz šim ir bijusi būtiska problēma, jo dalību valstis daudzkārt nav sūtījušas akurātus un konsekventus datus. Līdz ar to datu bāzes, e, datu bāzēm bija problēmas. aģentūrai tiks dots iespējas e, īstenot komisijas pieeju saistībā ar, ar e, sadarbspēju. Komisijas paziņojumā gan ir vairākas vietas, kur ir nepieciešams, e, komisijas ziņojumā gan ir vairākas vietas, kur, manuprāt, ir nepieciešama uzlabojuma. Un es tos nosaukšu. Vispirms palīdzība dalību valstīm. Aģentūra spēja nodrošināt konsultācijas un palīdzību dalību valstīm, ja dalību valsts to prasa, tehniskajos jautājumos. Ir viens no vis svarīgākajiem punktiem, kas ir mainīti jaunajā mandātā. Mēs runājam par jaunām IT sistēmām, kur dalībvalstīm noteikti būs jautājumi un precizējumi. 12. pāntā es ierosinu pašreizējo praksi pieteikuma iesniegšanai no dalībvalsts aģentūrai, eh, precizējumu veikšanai ir jānosūta tiešā veidā aģentūrai, nevis kā līdz šim caur Eiropas komisiju. Šajā kontekstā komisija būs eksante kontrola un konsultatīva kontrole un viņiem ir jāuzrauga, vai aģentūra ir sniegusi saulēcīgu atbildi dalību valstī, kura ir lūgusi kaut ko paskaidrot vai, vai precizēt. Otra lieta, kuras ierosina izmaiņas. Attiecībā uz tehniskajām atrašanās vietām uzskatu, ka aģentūrai ir jāspēj ātri reaģēt uz situāciju un viegli īstenot eh, normatīvos priekšlikumus nākotnē, ņemot vērā kapacitāti un viņu pašreiz atrašanās vieta ir jāpaplašina un jāuzlabo. Jebkuras problēmas saistībā ar pašreizēju tehnisko atrašanās vietu ir jāatrisina Strasbūrā, kur šobrīd ir Jūlīsā galvenā mītne. Un esmu iesniegusi grozījumu 13. pantam, lai paredzētu iespēju izveidot citas papildu tehniskās atrašanās vietas, ja nepieciešams. Tas, protams, par to ir jālēm eh, eh, valdei. tātad galvenā mītne Strasbūrā, un citas atrašanās vietas e, var paredzēt arī citur, ja to prasa reālā situācija vai dalība valsts pēc konsultācijas ar komisiju un lēmumu pieņemšanu valdē. Kas attiecas uz rezerves e, kopiju vietu, backup vai rezerves e, atrašanās vietu, acim redzot, tad ir komisijai jālēm, kur var atrasties šī rezerves atrašanās vieta, lai nodrošinātu sistēmas pilnīgu funkcionalitāti. Šai rezerves eh, vietai ir jānodrošina sistēmu darbība, ja nedarbojas galvenā sistēma. Trešais labojums valstu piedalīšanās saistībā ar Schengena kī īstenošanu un Eirodak saistītiem pasākumiem. Pavisam īsi. Es pār, saskaņā ar 38. pāntu es paplašināju šo asociēto līdzdalību saistībā ar jebkuru asociēto līgumu, kas slēgts ar Eiropas Savienību kas iekļaut, piemēram, arī Grūziju un Ukrainu. Tad jauns 38. āpāns, lai nodrošinātu ārkārtas eh, situācijām tiesisko pamatu savu pienākumu veikšanu pēc konsultācijas ar komisiju, izveidot un uzturēt eh, attiecības ar starptautiskām organizācijām. Vēl viens punkts - finanšu kompensācija. 37. pāns nodrošina tiesisko pamatu sadarbībai ar ES iestādēm un struktūrām un aģentūrām. Šajā gadījumā jūlijas sniegtie pakalpojumi var atstāt ietekmi uz aģentūras budžetu, un es paredzu iespēju kompensēt, viņus par, kompensēt viņiem šos sniegtos pakalpojumus par caurskatāmību. Esmu iesniegus grozījums, lai uzlabotu caurskatāmību jūlijas aģentūrā. Uh, Tā skaitā arī, eh, lai novērstu valdē interešu konfliktus, izpildu direktoram, tāpat arī konsultatīvai struktūrai. Vēlos arī norādīt, ka izpildu direktoram ir jābūt neatkarīgam, un viņiem nav jās, viņam nav jāsaņem nekādas instrukcijas no valdībām. Ierosinu un priekšlikuma normas par iespējumu izpildu direktora mandātu pilnvaru termiņu pagarināšanu, pagarināt līdzīgi kā Eiropola regulā. Tas ļautu pagarināt eh, vienu reizi šo pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem. Tātad, ja jau vienreiz ir pagarināts, tad tas būtu tāds pārējais periods no pašreizējā regulējuma uz jauno Noslēgumā varu teikt, ka izklāstīju svarīgākos, manuprāt, punktus šai ziņojumā un vēlos norādīt, ka Eiropas saskaras ar izaicinājumiem gan, lai paliktu atvērta, gan droša. Tāpēc IULISEI e nepieciešams gan spēcīgāks mandāts, gan arī lielāka kapacitāte, lai nodrošinātu drošību. Uh, Ar nepacietību gaidu, ko sacīs kolēģi, un ceru uz drīzu vienošanos. Paldies! Tagad vārds ēnu referentiem. Barbara Kudricka, EPP. Paldies! Vēlos pateikties referentam, referentei par šo sagatavoto ziņojumu projektu Man prieks, ka šis ziņojums atbilst EPP prioritātēm. Man īpaši prieks ir iespēja izveidot citas tehniskās atrašanās vietas, tāpat arī īpašas eh, normas saistībā ar izpildu direktora neatkarīgo un 38.1 punktu saistībā ar trešo valstu līdzdalību ja tās ir slēgušas dažādas asociācijas līgums ar Eiropas Savienību. Tomēr, lai uzlabotu šo ziņojumu vēl tālāk, ir nepieciešams, manuprāt, e, nepieciešams specializēts personāls, tāpat arī jāmaina komisijas iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procedūrās, aģentūras izvērtēšana un saikne ar SIS pārskatīšanas paketi. Es iesniegšu grozījumus tieši par šiem aspektiem. Kā jau sacīju, pagājušajā ir skaidrs, ka EU līsa uh, saskaras ar milzīgiem izaicinājumiem, ņemot vērā jaunos pienākumus, tāpēc mums ir nepieciešams, lai tā efektīvi darbotos tā arī nākotnē ar nepacietību gaidu sadarbību ar uh, referenti un citiem ēnu referentiem. Paldies, un sociāldemokrātiem eh, Katarina Čiņīci. Eh. <clears throat> Paldies, eh, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties Makavejas kundzei, kolēģi, kas ir uh, prezentējis savu uh, ziņojumu par EULīs aģentūru, un uh, tas tik tiešām ir pamats labam dialogam, lai izstrādātu parlamenta pozīciju. Regulas grozījumi ir svarīgi, ņemot vērā, kāda loma ir EOLīs aģentūrai saistībā ar drošību un informācijas apmaiņu. Esmu uzmanīgi izanalizējusi komisijas sākotnējo priešlikumu un arī Makavejas kundz ziņojumu un uzskatu, ka ir tomēr daži punkti, kuros um, kopā ar citiem ēnu referentiem mums vajadzētu padziļināt savas uh, pārdomas. Pirmkārt, uzskatu, ka nepieciešams izanalizēt uh, Eiropas eh, komitejas uzraudzības eh, lomu. Uh, Eh, visā vismā varam piekrist eh, referents pozīcijai, bet eh, vajadzētu tomēr nodrošināt līdzsvaru starp uzraudzības un kontrolas funkcijām un um, fundamentālajām brīvībām, kas ir nepieciešams sev līdz, lai tā varētu veikt uzdotos pienākumus efektīvā veidā. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, būtu dziļāk jāpārdomā, ir finanšu kompensācijas mehānisms, ko ierosināja referente. Manuprāt, arī šajā aspektā vajadzētu izanalizēt eh, to, lai eh, aģentūru neustvertu par kaut kādu uh, pakalpojumu sniedzējuši maksājumu jomā jāizvērtē. Uh, iespēja, kā, teiksim, publiskas struktūras var kaut kādā veidā komercializēt kaut kādus produktus kaut kādām grupām dalību valstīs. Un e, tas, manuprāt, varētu būt tāds, nu, kritisks elements, un tas varētu arī negatīvi ietekmēt aģentūras e, darbu, tās e, pienākumu pildīšanā, kā to paredz regula. Un vēl viena lieta, kas būtu jāpadziļina ziņojumā, tas ir vienošanās ar citām starptautiskām organizācijām Domāju, ka e, varbūt e, jāpārdomā 38. paragrāfs un e, varbūt, ka vajadzētu labāk paust to garu, kas bija paredzēts ziņojuma projektā. Tālāk par, par izpildu direktoru nozīmēšanu domāju, ka šīs prasības vajadzētu sasaistīt un saskaņot ar um, citu aģentūru um, darbību. Uh, Un jādomā arī par Eiropas uh, parlamentu lomu, jo tam tomēr saglabājas svarīgas uzraudzības pilnvars uh, par aģentūrām un uh, vēl noslēgumā par starpsavienojamību starp 9. pantam, kas paredzēts 9. pantā. Eh, EULISA ir uzlikts pienākums izstrādāt sistēmas tikai tad, ja līdz likumdevēji eh, nolēmja attiecīgi un paredz likumdošanas instrumentus eh, sarunvešanas fāzē. Ja runāt par šī. Runāt par to starpsavietojamību, tur jau ir profesionāli online, kas pastāv aģentūrā, un vēl beidzot Domāju, ka nepieciešams uh, padziļināt uh, šo uh, atzinumu, arī ņemot vērā personas datu aizsardzības aspektu šajā virzienā. Ēnu referentiem vajadzētu izvērtēt kritiskos minētos punktus par informācijas sistēmu centralizāciju un anonīmu datu izmantošanu statistikai un vajadzētu ņemt vērā, arī vērā ieteikums attiecībā uz 12.2 pantu, pār vispārēju informācijas sistēmu arhitektūru. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka mums turpmākajā sanāksmēs ar ēnu referentiem būs iespēja padziļināt tos punktus, ko es te minēju savos pirmajos izteikumos, un esmu pārliecināta, ka mēs noteikti pienāksim, panāksim tādu kopīgu labu tekstu, jo aģentūras loma tik tiešām pelna arī maksimālu darbu no mūsu puses. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies. Vairāk neviena no ēnu referentiem nav, tad varbūt kāds no pārējiem deputātiem vēlētos eh, izteikties. Jā, jūs man norādījāt, ka es pats esmu ēnu referents, bet um, Visi runājošie jau pieminēja ļoti svarīgus jautājumus, un es tikai vēlējos pateikt, ka arī no mūsu politiskā spēka puses mēs esam gatavi strādāt pie šā dokumenta. Šīs aģentūras loma ir skaidra, un varbūt vairāk vajadzētu parunāt par to ietvaru, kādā tai runāt, un, protams, izvirz, latiņu uzlikt ļoti augstu datu bāžu veidošanā un aizsardzībā, lai tas arī izpildītos. Varbūt eh, Makavejs kundzes arī došu vārdu komisijai. Pirms dodu vārdu atkal referentei. Melokungs, varbūt, ka jūs pavisam īsi varētu mūs iepazīstināt ar komisijas viedokli. Thank you, Mr. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es vēlētos vispirms pateikties referentei par EU-LISA eh, dokumentu. Komisija Komisijai būtu pieņemama vesela virkni grozījumu, jo tie dod gan niansētāku skatījumu, gan arī skaidrojumus. Un tomēr arī tādi grozījumi, kas komisijai pieņemami nav. <clears throat> Vispirms pirmais grozījums, 18. un 19. tie visi attiec uz 13. pantu. Runa iet par tehniskām saiknēm, par par tehniskiem risinājumiem, kurus varētu pieņemt eh, aģentūras valde. Tas viss balstās uz valdes, izpildu valdes lēmumu, jo eh, sistēmas atbalsta pārvaldība ir paša sistēma kompetencē. Tātad, ja kāda veida izmaiņas geogrāfiskajā novietojumā prasa instrumentu nomaiņu, un mūsuprāt nevajadzētu šādu lēmumu atstāt valdes kompetencē pieņemt. Šīs backup sistēmas aktīvi un paralēli strādājot, arī to vēlējās eh, valde un eh, komisijas prāta eh, aktīvas backup sistēmas ir tikpat kā neiespējams, tāpēc 18. Eh, grozījumā ierosinātais piedāvājums mums nav pieņemams. 19. grozījumā backup sistēma, kas būtu novietota arī tajā pašā vietā, Tas nozīmē, ka geogrāfiskais novietojums, backup novietojums varētu pēc tam tikt pārlikts uz citu geogrāfisku vietu pēc valdes lēmuma. Un tomēr šobrīd nav pietiekam pamatojumu, ka pēc ceturtajai backup sistēmai vajadzētu vispār būt vai tikt pārveidotāji uz citu geogrāfisku vietu un to arī piedāvāja izpilda komitejas prieksēdētājs 9. oktobrī. Noslēdzot, jau kāda veida izmaiņas, kas ietekmētu backup sistēmu struktūru, mūsuprāt, aģentūras valde viena pati lēmumu pieņemt šajā sakarā nedrīkstētu. 3. un 16. grozījumi. Tajos ir atsauc uz 12. panta pirmo punktu, proti atbalsts dalību valstīm. Jā, komisija piekrīt, ka varētu e, konkrētus datus piedāvāt tūlīt aģentūrai. Bet, um, piemēram, migrācijas nozarē ārkārtas pasākumu īstenošanas lēmums tomēr būtu jāpieņem komisijai, jo aģentūra viena pati diez vai spēs novērtēt konkrētās migrantu plūsmas nozīmīgumu. Šeit atsaucamies uz 16. gada agrīnajiem mēnešiem, kad komisija griezās pie EU līsa, lai sagatavotu tā saucamo dienas pieturas aģentu hotspot ideju. Protams, aģentūrai dalību val, uz dalību valstu um, jautājumiem ir jāatbild nekavējoties. 4 un 17 prieksēdētājs. Mums ir paredzēts sākt balsojumu pēc trim minūtēm, un mēs to arī vēlamies darīt. Varbūt, ka jūs varētu noslēgt savu tirādi un specifiskās rekomendācijas rakstiski nosūtīt referentei. Labi, Jā, es tiešām vēlētos eh, tikties ar referentu un ēnu referentiem, lai eh, sīkāk izdiskutētu par grozījumiem. Tā ir laba doma. Prieksēdētais, paldies, paldies komisijas pārstāvim, paldies, ka bijāt tik saprotoši. Tā tad, jā, ierosinu, ka jūs tiktos referentu, un tagad vēlētos vēlreiz dot vārdu referentai pirms pārējām pie balsošanas. Paldies! Paldies, ka es būšu pēdējā, kas runās pirms balsošanas vispirms par datu aizsardzību. Tas bija komisijas pētījums jau pirms kāda laika, tad, kad tika izveidota Eulīsa. Un e, secinājums bija tāds, ka ir labāk, lai ir viena aģentūra, kura pārvaldīt vai būt atbildīga par visām šīm datu bāzēm. Tas ir gan datu aizsardzības, gan datu neutralitātes un apkopojuma dēļ bet <clears throat> Eulīsa strādājošajiem nav pieejas datu bāzē apkopotajiem datiem. Līdz ar to vienmēr jau ir viegli datu aizsardzībai iedibināt vienu aģentūru nekā, teiksim, desmit serverus. Tas no manas puses būtu viss, bet, protams, es vēl sazināšos ar kolēģiem un arī komisijas pārstāvu prieksēdētājs. 6. novembris 6. vakarā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tādējādi esam noslēguši um, viedokļu apmaiņu, varbūt ļausim pāris minūtes, lai kolēģi var apsēsties, un tad sāksim balsošanu. colleagues, um, please get ready. Kolēģi, lūdzu, sāksim balsot. Vai visiem ir elektroniskā balsošanas kartiņa? Pēc pāris sekundēm burtiski ieņemiet savas vietas. Colleagues, if everyone is ready. Kolēģi, ja visi ir gatavi ķerties klāt balsošanai, tad sāksim. Please be quick and we can start. Okay, so we begin um, the first electronic vote of the second vote. Tātad sākam otro balsošanas raundu par digitālās tirsniecības stratēģiju. Tā ir Mlinars kundze. Angelika, vai vēlaties pateikt pāris vārdu pirms ķeramies klāt balsošanai? Nē. Labi,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 pieņemts ar lielu balsu vairākumu. 26. grozījums sākam balsot. 26. grozījums sākam balsot. Visi nobalsojuši. 26. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. Uh, grozējums pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Četrdesmit trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kolēģi. SMD ir viens pa daudz. Lūdzu, nāsiet viens pa daudz. Tas ir pieņemts. 45. grozījums. 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums. 7. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums sākam balsot. Beidzam. S un D atkal viens pa daudz. Lūdzu. Turpinam balsot, vēl joprojām es un D viens ir pa daudz. Paldies, paldies, beidzam balsot. Noraidīts, devītais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais, groz, pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm. Papildinājums pirmais, beidzam, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais sākam. Beidzam. Pieņemts. Piec sākam. Beidzam. Pieņemts. Seši sākam. Beidzam. pieņemts. Par tekstu ar, eh, ar grozījumiem personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 52 pār 3 pret 1 ir atturējies. Sveicam Ļinaru skundzi, sveicam referenti. colleagues, we move now. Godātie kolēģi, tagad. Eh, we move now to the report on respect for private life and the protection of personal. Personāla data aizsardzības un privāta, privātuma aizsardzība atsaucā, atsaucā, atsaucībā uz 2002. gada regulu. Referenti ir Marija Lauristīnas kundze. Un ir paredzēta ziņojuma pieņemšana, vai referenti vēlētos izteikties pirms balsošanas? Marju, paldies, prieksēdētāja kungs, es tiešām īsi. Es vēlētos no sirds pateikties visiem ēnu referentiem, tajā skaitā arī EPP ēnu referentam, kurš pē, pat pēdējā brīdī bija gatavs uz kompromisiem. Nebija tā, ka mums izdevās panākt kompromisu ikvienā momentā, bet darbs bija vaiprātīgi liels, laika spiediens bija milzīgs, ļoti aktīvi, izpalīdzīgi un entuziastiski ēnu referenti mums ir izdevies labākais iespējamais variants eh, tekstuālā ziņā priekšsēdētājs. Tātad Sākam balsot par pirmo pantu. Kompromis par pirmo pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens S un D ir pa daudz, tā tad atņemsim nost to pirms es slēdzu balsojumu. Ļoti labi. Tātad lūdzu atcerieties, kurš tad nebalso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Kompromiss par otro punktu, pantu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par trešo pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par ceturto pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par piekto pantu. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par sesto pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par septīto pāntu sākam balsot. Es nesaukšu lapas puses, nē, ne, nesaukšu. Jūs vēlties, lai to daru, tomēr nē. Tā tad Kompromiss par septīto pantu. Atrodiet laika, mums ir daudz, jo Stīvens kundze nevēlējās, lai sauc lapas puses, un viņai ir taisnība. Tātad beidzam balsot par kompromisu par septīto pantu. Pieņemts. Kompromiss par astoto pantu. Sākam balsot. Jūs man variet eh, prasīt līdz pastarajai tiesai par eh, lapas puses numuru, neatbildēšu jums, tā tas ir, bet tagad beidzam balsot par 8. pantu kompromisu, arī pieņemts. Par 9. pantu kompromisu lūdzu. Sākam balsot. Lūdzu, lūdzu, mierīgi, mums laika ir daudz, es visiem došu iespēju nobalsot turpinam balsot par 9. panta kompromisa tekstu. Ja viss ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis par 10. pantu sākam balsot. Turpinam balsot. Laika ir daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss par 11a pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad mēs pārlecam uz 12. panta kompromisu, sākam balsot. Kāpēc? Tāpēc, ka ja 11a tiek pieņemts, un mēs nobalsojām par, tad tagad mums ir jāiet uz 12. kompromisu. Tā tas arī ir. Kā jau es teicu, tagad balsojam par 12. panta kompromisu. Sekojiet tam, ko es saku, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. pānta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 17. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. panta kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 25. panta kompromiss sākam balsot. Pieņemts. 26. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. panta kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Okay, we don't vote on the recitals. Par apsvērmies mēs nebalsojam, tie visi jau ir uh, ietvērti, tad pārējām par uh, pie galīgā balsojuma, personāla balsojums par tekstu kopumā ar visiem grozījumiem, tātad personāla balsojums. Tātad sākam balsot.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 Lai viss ir skaidrs, viens no koordinatoriem lūdza paturēt balsojumu atvērtu ilgāk, tagad beidzam balsošanu un pieņemts 31 pār 24 pret 1 atturās. Tagad uh, balsojam par mandātu sarunu uzsākšanai, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Joprojām notiek balsošana, beidzam balsot. Pieņemts 31 pār, 25 pret. Neviens neatturās. Sveicam referentu. Mr. Bonī, um... Bonī kungs, vai vēlējāties ko teikt, kolēģi? Bonī kungs grib izteikties. Kolēģi? Tā kā um, ehm, Lauristīns kundze strādā pēdējās dienas parlamentā, jo viņi ir pieņēmusi lēmumu turpināt savu darbu Igaunijā, gribētu pateikties um, Mariju Lauristīnai par viņas devumu mūsu ļoti pretrunīgajās diskusijās. Lielas paldies, Mariju! Paldies, Mikal, ļoti uh, tāds jauks izteikums, paziņojums no mūsu komitejas puses, un paldies, Marija, un lai tev veicās. Uh, es saprotu, kolēģi, ka bija ļoti aizraujošs balsojums, bet mēs tagad pāriesim pie nākošajiem balsojumiem. Zinu, ka daudziem ir visur, kur jādodas, tāpēc nekavēsim laiku, strādājam tālāk. Tad turpinam ar Eiropas Savienības eh, aģentūru tiesu iestāžu sadarbībā kriminālātietās Voskungam vārds. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, ka mums salīdzinoši labi un ātri ir izdevies nonākt pie rezultāta pēc lēna sākuma. Uh, Un rezultāts tāds, kas mums ir diezgan pieņemams un varam ar to pat savā ziņā lepoties. Paldies! And, um... Paldies, Aksel! Un tagad pārējām pie balsojuma. Sākam ar 187 grozījumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Kolēģi, palaidām garām 14. grozījumu, atvainojos, mums jānobalso par 14. grozījumu, atvainojos, 14. grozījums, sākam balsot. Četrpadsmitais grozījums, balsojam, visi nobalsojuši, beidzam. Noraidīts. Tagad 17. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 242 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. E kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. H kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. I kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kont 15 grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts kā balsojums, kompromiss, sākam balsot, beidzam, pieņemts, L kompromiss, sākam balsot, beidzam, pieņemts, 284 grozījums, sākam balsot, Beidzam. Pieņemts. N kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. O kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 69. grozījums. Sākam. Beidzam. 69. grozījums. 69. grozījums. Balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam. Pieņemts. Jūri 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. P kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Q kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Jūri 42. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. R kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. S kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. T kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Z, D kompromiss. Sākam balsot. Tad datu aizsardzības kompromiss Z, D. Beidzam balsot pieņemts. TA kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. U kompromiss. Sākam balsot. Beidzam pieņemts. V kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Dubultais V kompromiss. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 386. Sākam balsot. Beidzam. 386. Beidzam. Pieņemts. X kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Y kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Z kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 1, 4, 2 grozījums. Sākam balsot. 1, 4, 2. Beidzam balsot. Pieņemts. 1, 4, 3. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 1, 4, 4. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 1, 4, 5. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 146. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 147. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 148. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 149 un konts 43. Balsojam par abiem grozījumiem kopā. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 150. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 151 līdz 154 grozījumi visi kopā. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kont 44. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kont 45. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 1, 5, 6. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 158. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 408 un 159 kopā. Nē, 408. atsevišķi. Grozījums 408. Beidzam balsot. Noraidīts. 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Konta 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 409. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Konta 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Konta 48. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss ZC. Sākam balsot. Tātad tāda numerācija sākas, kad pietrūkst burta alfabētā. Beidzam balsot. Atvainojos, kolēģi, kaut kas nokrit, notika ar balsošanas iekārtu. Mums ir jāpārbalso kompromiss ZC, ZC, jo iekārta nepiefiksēja balsojumu. Tātad kompromiss ZC, sākam balsot. Kompromiss ZC. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Tagad jūri 52 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 166. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 167. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 168. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 169. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kont 50. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 170 un kont 51. Tātad kopā. 170 un kont 51 kopā balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Konta 52. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 171 un 53. Abi kopā. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. Konta 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 174. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 413. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 414. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Norādīts. Jury 58. Vote is open. Uh, jury 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 176. Sākam balsot. Rejected. Beidzam balsot. Norādīts. 177. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 178. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 181. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 146. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūrija 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 182 un 472 kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48, 481. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 184. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 185. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Konta 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Konta 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Apsvērumi un ievilkumi 188, 189 grozījums kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos. Kompromiss ZA. Kompromiss ZA. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Jurī 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurija septiņi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 199. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kont 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurī 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss ZB. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 213. grozījums. Sākam balsot. 213. Pieņemts. Piektais grozījums un uh, jūrī 14 grozījums kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 215. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jurija 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 217. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Kont 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kont 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jurija 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 218. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 219. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mums ir jābalso par visu tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 balsa, 5 pār, 5 pret, un tagad mums ir jābalso par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 balsis pār, 5 pret. Apsveicam Bosu kungu, kurš ir referents. Sirsnīgi sveicam referentu. Colleagues, um... Godāmie kolēģi, kolēģi, gribēju jums pastāstīt uh, par uh, tālāko laiku grafiku. Esam pabeiguši balsošanu uh, ātrāk, tas nozīmē, ka mums tagad ir pauze līdz 12.30. Vienkārši tāpēc, ka ātri strādājām. Tātad atkal sāksim darbu 12.30, kad uh, saskaņā ar darba kārtību ir paredzēta apvienotā komiteja sanāksme ar ekonu komiteju. Liels paldies, ka sadarbojāties uh, un konstruktīvi strādājāt pie balsojuma. Esam balsošanu pabeiguši un atsāksim darbu 12.30.